Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, mēs ļoti labi zinām, ka plenārsēde tūlīt, tūlīt beigsies, burtiski pēc pāris minūtēm, tāpēc nekavēsimies un sāksim savu darbu, jo nu jau ir dažas minūtes pāri septiņiem. Sirsnīgi sveicam Maros Šefčoviču kungu, komisāru, deputā, komisāru amatu kandidātu, kuru mēs uzklausījām arī jau vienā uzklausīšanā jau šogad. Envi un Itre komiteja Šajās abās komitejās esam jau pieraduši pie mūsu kopējām komiteju sēdēm, tāpēc varbūt mums arī nākotnē vajadzētu izmantot šādu sanākšanu formātu, ne tikai uzklausīšanās. Sirsnīgi sveicu visus uh, kolēģus no NV un ITRE komitejām. Un šī ir atklāta, atvērta uzklausīšana visiem pilsoņiem, tāpat nevalstiskām organizācijām, nozars pārstāvjiem. Un paziņošu tuliņ, ka debates jūs varēsiet vērot arī parlamenta mājaslapā. Tā ka sirsnīgi sveicam visus tos, kas mūsos, skatā, mūsos klausās un skatās internetā. Šefčovičs kungs jau tika uzklausīts transporta un kosmosa jomā kā uh, komisāra kandidāts. ITRE arī tur līdzdarbojās kā saistītā komiteja šajā uzklausīšanā, iepriekšējā komitejā, un uh, toreiz tika secināts, ka Šefčovičs kungs ir atbilstošs uh, komisāra uh, amatam. Tātad uz pirmo jautājumu pēc uzklausīšanas tika sniegta pozitīva atbilda un lēmums, un tāpēc Gribētu norādīt, ka šodien mums uzmanība jāpievērš tieši jaunajam portfelim vai portfeļa sadaļai eh, Ševčoviča kungam attiecībā uz enerģētikas savienību. Tātad enerģētikas savienība ir svarīgākais jautājums šajā uzklausīšanā. Itra komiteja, protams, ir atbildīga pār Eiropas Savienības energopolitiku, īpaši attiecībā uz iekšējo energotirgu, energopiegādes efektivitāti, drošību, energotaupīšanu, jaunu un atjaunīgu enerģijas veidu uh, izstrādi, izgudrošanu, radīšanu, tāpat arī enerģijas netvo, uh, tīklu veidošanu, tāpat arī attiecībā uz uh, energotīklu veidošanu un attīstību Eiropas Savienībā. Tātad visos šajos uh, punktos. Visi šie punkti ir ārkārtīgi svarīgi, tās ir liels prioritātes turpmākam parlamentu sasaukuma termiņam un ITRE komitejas locekļi. Ļoti labprāt uzzināt, kā Šefčoviča kungs paredz risināt dažādos jautājumus un problēmas. Visi jūs cienījamie kolēģi esat saņēmuši dokumentus jau iepriekš, un te es domāju uzdevumu izklāstu Šefčoviča kungam, šajā konkrētajā jomā, tāpat arī viņa autobiogrāfija, CV, tāpat arī Šepčoviča kunga finanšu interešu deklarācija un tāpat arī atbildes uz mūsu rakstiskiem jautājumiem. Un Juri komiteja tikās šodien, nu pat burtiski pulksten sešos, tātad pirms stundas, un mēs līdz šim nesam saņēmuši. Nē, priekšsādātājiem saka, vēstule nu pat ir saņemta. Tātad burtiski pēdējās divās, trīs minūtēs šī vēstule tomēr ir saņemta no Juri komitejas. Un mēs to izdalīsim visiem sēdes dalībniekiem vēlākais rīt no rīta jo tad notiks koordinātoru sanāksme šīs uzklausīšanas izvērtēšana. Tā tad viss ir gatavs, man šķiet, un varbūt es līdz priekšsēdētājam Lavijas kungam varētu dot vārdu. Paldies, Buzeka kungs. Arī es gribētu sirsnīgi sveikt komisāru kandidātu Šefčoviču kungu, energo savi, apvienības, savienības jautājumos. Šefčoviču kungs jau ir Eh, veic dažādus uzdevumus eh, savā karjeras laikā, strādājot Slovākijā, un tāpat arī 2004. gadā viņš bija Slovākijas eh, pastāvīgais pārstāvs Eiropas Savienībā. Pēc tam Šepčīvičs kungs strādāja kādu laiku par Eiropas Savienības komisāru izglītības, jaunatnes un apmācības jomā un uzņēmās arī viceprezidenta lomu attiecībā uz starp iestāžu attiecībām. Un strādāja arī Brauza otrajā komisijā. 2014. gada vēlēšanās viņš tika ievēlēts kā Eiropas parlamenta loceklis ar ļoti lielu vairākumu atbalstu. Un energopolitikas portfelis ir ārkārtīgi svarīgs komitejā, kur es vadu. Un it īpaši tāpēc, ka attiecīgais komisārs būs atbildīgs par vairāk komisāru darba koordinēšanu. Viņam būs jātarbojas ar eh, klimatisko izmaiņu mm, atbildīgo komisāru un tāpat arī citiem. Ir izstrādāta ambicioza klimata izmaiņu politika eh, zemes ogļu izmešas eh, ekonomikas nodrošināšanai un lai panāktu arī ilgspējīgu un vidē draudzīgu izaugsmi. Energo uh, savienī, Savienības uh, komisārs būs uh, atbildīgs par tādas ilgspējīgas un dzīvotspējīgas energopolitikas izstrādu un tāpat arī par klimata politikas tālāk virzību. Viena no galvenām prioritātēm noteikti būs nodrošināt efektīvu vadību un tādu spēcīgu Eiropas Savienības pozīciju dažādās starptautiskās norisēs pasākumos attiecībās klimatiskajām izmaiņām. Nākamā sanāksme paredzēta Parīzē, kur paredzēts nonākt pie kopīgas vienošanās. Um, Šefskoģis kungs būs atbildīgs arī par uh, vidē draudzīgas energostratēģijas uh, izstrādi, tāpat arī būs jāstrādā pie atjaunīgiem energoavotiem, uh, nodrošinot ilgspējīgu ietvaru energopolitikai un izvirzītiem mērķiem 2020. gadam. Energopolitikas ietvaros ir nepieciešams reorganizēt ogļu tirgu un CO2 uh, izmešu politiku, ir jāstrādā pie ETS, pie emisiju tirzniecības sistēmas. Es domāju, ka kolēģi noteikti izteiksies par šiem jautājumiem uzklausībā. Un tagad došu vārdu atkal Buzeka kungam. Paldies! Mūsu uzklausīšanas uh, struktūra principā būs tāda pati, kā tas bija pirms uh, uh sešām dienām pagājušā otrdienā, bet vēlreiz gribu atgādināt visiem, ka Uh, komisāra amata kandidāts un vicepriekšsēdētāja kandidāts Šefkovičs kungs. Viņam būs 13 uh, minūtes laika izteikties sākumā, un pēc tam viņam būs 5 minūtes noslēguma vārdiem uzklausīšanas beigās. Pēc uh, pašreizējā komisijas vicepriekšsēdētāja uzrunas būs paredzēts laiks 41 jautājumam no Eiropas parlamenta deputātiem. EFDD grupa nepiedalīsies šo jautājumu uzdošanā. Debats notiks atbilstoši tātad šim principam, ka trīs minūtes būs jautājumu un atbildēji, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Un pirmais jautājuma rauns būs sekojošs jautājums uzdos politisko grupu pārstāvi. Un pēc tam pārējos jautājumus Uh, uzdos atbilstoši reglamenta punktam 162.4. Un es aicinu visus ievērot visu viņiem atvēlēto izteikšanās laiku. Un desmit sekundžu tolerance būs uh, Šefčoviča kungam, ja es drīkstu jūs mm, lūgt pieturēties pie šādas precizitātes, un piecu sekundžu tolerance būs attiecībā uz deputātiem. Tātad, ja jūs pārsniegsiet savu izteikšanās laiku par piecām sekundēm, mēs uh, slēgsim jums mikrofonu. Tulkojums tiks nodrošināts 23 valodās, tāpēc lūdzu nerunājiet arī pārāk ātri, jo mums ir nepieciešams saņemt kvalitatīvu tulkojumu uh, eh, 22 eh, valodās. Tātad jūs varat visi izteikties savā dzimtajā valodā. Un tagad um, komisāra kandidāta kungs, uh, vicepriekšsēdētāja kandidāta kungs, tagad vārds jums uzrunai. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie uh, parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Eh, Buzekungs jau norādīja, tāpat arī atbilstoši Delauru kungam, ka mums ir nepieciešams tas, kā mēs ražojam un patējam elektroenerģiju. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropā ir nepieciešama eh, ļoti skaidra un spēcīga energopolitika. Un eh, Junkerkungs arī ļoti spēcīgi balstās uz šo skatījumu, un viņš vēlas, lai Eiropas Savienība būtu tāda spēcīgāka un lai tai būtu uh, ar plašu skatījumu energopolitiku ņemot vērā ar klimatisko izmaiņu jautājums. Uh, savā uzdevuma izklāsta vēstulē, ko saņem no Junker kungu, protams, ja mani apstiprinās jūs, uh, apstiprināsiet jūs Eiropa, par, Eiropas parlaments, man būs nepieciešams koordinēt galvenās iniciatīvas, lai varētu arī izpildīt šo plašo skatījumu energo jomā. Esmu ļoti uh, pagodināts, ka uh, šī prioritāte, šis jautājums man tiks uzticēts. Energo un politika un klimatiskās izmaiņas pēdējo gadu laikā ir kļuvuši par ārkārtīgi svarīgiem Eiropas Savienības politikas eh, darbkārtības jautājumiem. Eh, šodien Eiropai ir nekavēties jārisina enerģētikas eh, mēķi, jānodrošina energo drošība. Šajos krīzes apstākļos, kad notiek konflikts starp Krieviju un Ukrainu, ir tāpat laikā jācīnās pret klimatiskajām izmaiņām un jāveic atbilstošas sarunas Uh, paredzētajā pasākumā Parīzē. Pomenul na nedavnom hearingu 25 rokov po pāde železne. Iepriekšējā ja uzklausīšanā tā notika 25 gadus pēc um, Berlīnas mūra krišanas, un mēs vēl tagad jūtām šīs Eiropas mākslīgās sadalīšanas sekas. Mēs redzam to gan transporta, gan enerģētikas infrastruktūras trūkumos. Šīs infrastruktūras attīstīšana līdz šim tika vērtēta tikai no ekonomiskā redzes viedokļa. Uh, bet tagad šis jautājums ir kļuvis par vienu no lielākajām strateģiskajām prioritātēm Eiropas Savienībā. Es gribu jums apliecināt, ka es šo jautājumu tiešām uztveru kā ārkārtīgi aktuālu un ļoti nopietni izturēšos pret savu uzdevumu. Godātie deputāti, es piedalījos kā kandidāts. Es kandidāju Eiropas parlamentu vēlēšanās un tiku ievēlēts kā deputāts. Uh, un pilsoņi vēlas, lai Eiropas Savienība nodarbotos ar jautājumiem, kas tieši ietekmē un uzlabo cilvēku dzīves apstākļus. Tāpat eh, runa ir arī par vides eh, uzlabošanu, klimata pārmaiņu seku mazināšanu. Un runājot ar cilvēkiem, eh, bieži tiek uzsvērtas ļoti augstās enerģētikas cenas. Kad uh, Slovākija eh, nokļuva burtiski tumsā, ekonomika apstājās, eh, rūpnīcas tika slēgtas un eh, energoresursi saņēma tikai iedzīvotāji slimnīcas. Jūs zinat, ka Slovākija nebija vienīgā valsts šādā situācijā, un esmu pilnībā pārliecināts, ka bez Eiropas solidaritātes un nekavējošas Eiropas Savienības atbalsta sakas būtu daudz smagākas. Tāpēc tas ir mūsu pienākums nodrošināt, lai pilsoņi nesaskartos ar šādām eh, situācijām nākotnē. Mums ir jāmācās no krīzes, kā jau arī uh, nesenais uh, tests attiecībā uz gāzi to norādīja. Mums ir jānodrošina šīs atgriezniskās plūsmas uz Ungāriju, Slovākiju un citām valstīm, jo mēs redzam, ka Krievija arvien vairāk izmanto gāzes piegādi kā spiediena un politisku instrumentu pret Ukrainu un tāpat citām valstīm, kuras uh, cenšas palīdzēt Ukrainai, un tas ir pilnībā nepieņemami. Un ja es gūšu jūsu atbalstu, tad es noteikti risināšu energodrošības jautājumu ar uh, Eiropas un visu Eiropiešu interesēm prātā. Šis uh, gāzes tests parādīja, uh, ka uh, gāzes uh, piegādes pārtraukums, šīs sekas mēs varam mazināt, ja mēs strādāsim visi kopā, nevis fragmentēti atsevišķi ir pienācis laiks eh, Eiropas Energo Savienībai. Tie, kas ir skeptiski noskaņoti par eh, šo strateģisko lēmumu, es teikšu sekojošo. Pirms septiņiem gadiem eh, apvienot Eiropu bija tikai sapnis. Robežas šķērsošana no Slovākijas uz Austriju bija neiedomājama, burtiski 25 gadus atpakaļ kopēja valūta, tāpat arī banku savienība tika uzskatīts par pilnīgi nevēlām lietām, bet kā Nelsons Mandela ir teicis, tas vienmēr lietas šķiet neiespējams, līdz tās tiek izdarītas. Tātad Kā mums rīkoties, ko darīt? Kā vajadzētu izskatīties jauna Eiropas uh, Savienības energosavienībai? Es gribētu ar jums kopā un ar dalībvalstīm kopā veidot jaunu energosavienību, balstoties uz pieciem pīlāriem. Pirmais pīlārs tam jābalstās uz drošību, uz solidaritāti un uzticību. Eiropas Savienība ir ļoti liels uh, energotirgus ar pusmiljardu patērētāju, importē 53% uh, no savas enerģijas. 400 miljārdi eiro tas izmaksā gadā. Mēs esam lielākais eh, energopatērētājs pasaulē, bet vai mēs attiecīgi uzvedamies un rīkojamies, vai mēs eh, domājam par resursiem, vai mēs, varētu, vai mēs varam prasīt eh, godīgākas cenas un līdzsvarotākus tirgus nosacījumus? Nu, noteikti nē. Mūsu nespēja runāt vienotā valstī ļoti ierobežo mūsu iespējas un ietekmi. Mums ir nepieciešama skaidrāka, noteiktāka energodiplomātija, Un mūsu energo jautājumam ir jābūt vienam no mūsu trīs, četrām galvenajām prioritātēm. Koordinācija šai sektorā nepieciešama, lai mēs izvairītos no nevajadzīgas spiediena no trešajām valstīm, tāpat kru, tirgus kropļojumiem, kas izriet no tā, ka ir, trešās valsts nerespektē Eiropas Savienības regulējumu. Esmu par Eiropas Savienības debatēm, lai mēs nonāktu pie vienprātības un lai dotu mandātu Eiropas komisijai vest uh, sarunas par starptautiskiem nolīgumiem Eiropas Savienības vārdā ar trešajām valstīm. Energosavienības veidošana nozīmē, ka cieši jāsadarbojas ar kaimiņiem, lai labāk varētu integrēt attiecīgus tirgus. Un gribu uzsvērt, ka mēs esam importētāji, bet mums ir jādomā arī par kopīgu gāzes iepirkšanu. Mums ir, protams, jārespektē uh, konkurence un PTO noteikumi, bet es domāju, mums ir jācenšās, jāstrādā. Un es gribētu, lai Eiropas Savienība izmanto šo 400 miljārdu eiro Um, argumentu daudz uh, noteiktāk. Neviena dalībvalsts nedrīkstētu modificēt savu energosistēmu bez konsultēšanās ar partneriem un neizanalizējot iespējamās potenciālās sekas uz visu sistēmu kopumā. Vēl viens svarīgs elements ir eh, piegādes diversifikācija gan attiecībā uz eh, maršrutiem un energo piegādātājiem. Mums ir intensīvi jāstrādā pie dienvidu koridora, lai Kaspijas jūras gāze varētu saņemt Eiropā, jātīst tālāk eh, partneru sadarbību ar Norvēģiju, jāvirza arī vidusjūras energo projektus priekš ar Alžīrijas iesaistību. Tālāk uh, dabas sašķidrinātās gāzes termināli par tiem ir jādomā. Otrais pilārs, tas balstās uz konkurētspēju un pabeigt iekšējo tirgu. Pabeigts iekšējais tirgus Tas būs kā pamata struktūra šajā Eiropas jaunajā energosavienībā. Tam ir nepieciešamas pārobežu plūsmas, vairāk reģionāls sadarbības un labāk savientota infrastruktūra. Eiropas Savienības regulējums ir jāuzlabo, jāstiprina un pilnībā jāizvērš, lai mēs varētu nodrošināt Eiropas Savienības konkurētspēju un lai nodrošinātu pieņemamas energo cenas mājasaimniecībām un tīpaši tiem, kas pakļauti lielākam riskam. Mums ir jādomā par adekvātu energo infrastruktūru, labiem starpsavienojumiem, lai varētu integrēt arī atjaunīgos energoresursus. Jādomā par šīm energoizolētajām salām, jādomā par Connecting Europe Facility, jādomā par kopīgām uh, investīcijām un Junker investīciju pakot noteikti varēs dot ieguldījumu energoinfrastruktūras projektu finansēšanā. Mans trešais pīlārs balstās uz uh, uh pieprasījuma līdzsvarošanu. Tā tad mums ir jāskatās, kāds ir mūsu patēriņš un jāuzlabo energodrošība. Un tāpēc mums ir jādomā par tādu saprātīgu energo pieprasījumu. Energoefektivitāte ir tik tiešām pirmais resursu avots. Vislabākais megavats ir tas, ko mēs esam ietaupījuši. Tātad energotaupība un efektivitāte ir būtiski jāuzlabo līdz 2020. gadam. Energoefektivitātes uzlabošana ne tikai uzlabos energo drošību, bet stiprinās arī Eiropas eh, nozars konkurētspējas pilnībā atbalstu eh, energoefektivitātes mērķus un piekrīt, ka mūsu prioritātes ir ēkas, transporta un produkti. Mans ceturtais pīlārs. Tas balstās uz uh, energoresursu resursu izmantošanu, mazinot CO2 izmešas. Ir jāsamazina siltumnīca efektu grāzu izmešas. Mums ir jābūt ambicioziem ar saviem mērķiem līdz 2030. gadam, un ap, ap, esmu apņēmības pilns padarīt Eiropas Savienību par pirmo eh, pasaules rangā, izmantojot atjaunīgos energoresursus. Eh, līdz 2012. gadam Eiropas Savienība ir uzstādījusi 44% eh, energo, atjaunīgas elektrības izmantošanai. Te ir runa arī par to, lai mēs uh, radītu vidē draudzīgākas darba vietas, rādītu savu paraugu. Dalību valstīm, protams, pašām ir savas tiesības uh, lemt par uh, izmantojumu to energoresursu kombināciju, bet es domāju, ka mums ir jāņem vērā arī klimata izmaiņu jautājumu, jādomā par Parīzes tikšanos. Eiropas Savienība ir bijis vadošais spēks uh, sarunās par klimatiskajām izmaiņām, un mums ir jāpaliek šādā pozīcijā. Mans pēdējais piektais pīlārs balstās uz pētniecību un inovācijām. Uh, Tālākas uh, investīcijas uh, pētniecībā un investīcijās ir nepieciešama, jo Eiropas Savienībai ir jāstrādā vairāk, lai uh, strādātu, izstrādātu labākas, efektīvākas zemes oglekļu izmešu tehnoloģijas Eiropas Savienības tirgū. Un ir jāņem vērā, kādi ir uh, mērķi Eiropas klimata, sociālā nodarbinātības citās politikās. Tas viss ir jāietver energosektorā. Tā tad šie ir šie pieci pīlāri, šie pieci stūrakmeņi, uz kuriem, um, es domāju, mēs varēsim veidot uh, spēcīgu energo savienību, kas ies roku rokā ar klimata izmaiņu politiku. Manuprāt, uh, šie divi elementi nav atdalāmi, un esmu pārliecināts, ka integrēta pieeja nodrošinās iespēju Eiropas Savienībai uh, Uh, gūt uh, labumu gan energo, gan uh, vidas aizsardzības jomā. Priekšsādātāji cienījamie deputāti, dāmas un kungi, pirms divām nedēļām man bija uzklausīšana transporta un kosmosa jomā. Šodien es darīšu visu to labāko, lai gūtu jūsu atbalstu jaunajam portfelim, kas man tika piešķirts pagājušo trešdienu. Es neizlikšos, ka esmu, nu, tā momentā kļuvis par uh, ekspertu energo jomā, bet nu esmu gatavojies cik vien iespējams šai uzklausīšanai un iesiegūšu jūsu atbalstu, tad es darīšu visu iespējamo, lai iemācītos visu pārējo atlikušo, lai mēs varētu uh, kopā būvēt Eiropas energo savienību. Jo tik tiešām ļoti daudz ko var izdarīt piecu gadu laikā, un es domāju, ka visi mēs esam parādā pilsoņiem to, lai Eiropas Savienības uh, energo savienība kļūtu par realitāti. Paldies! Uh, Paldies par šiem ievadvārdiem, uh, uh, vicepriekšēdētāja kungs, kandidāta kungs. Un tagad būs pirmā jautājuma un atbilžu kārta. Krišjāns Kāreņš, Tautas partijas vārdā lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Seš. Paldies, Šefčkoviča kungs. Šefčkoviča. Mēs saprotam, ko nozīmē sagatavoties jaunam uh, portfelim piecu dienu laikā. Tas ir skaidrs, ka tas nav vienkārši, bet par apgādes drošību gribu jums jautāt. Kā jūs zināt, mēs esam ļoti atkarīgi no enerģētikas, enerģijas eksporta. Viens uh, miljārds dienā eiro tas apmēram izmaksā. Uh, un tas attiecās uz vairākiem nozīmīgākajiem enerģētikas sektoriem. Arī uh, gāzes piegādes ir atkarīgs no Krievijas. Jūs pieminējāt arī situāciju Ukrainā, kur gāzes piegādes tiek izmantotas, lai šantažētu Ukrainu. Uh, Vai jūs atbalstīsiet tā saucamo South Stream uh, vadu, uh, lai samazinātu atkarību no Krievijas? Un kā jūs grasāties samazināt enerģētikas atkarību no Krievijas un vispār uzlabot piegādes drošību. Paldies par šiem abiem jautājumiem. Tie ir ļoti būtiski, tie būs mūsu darbības centrā turpmākajos gados. Sāksim ar South Stream. Tādināt. Šis projekts ir apstādināts un tam ir savi iemesli. Eiropas Savienībā Uh, pagaidām šis projekts izskatās tā, ka to īsteno firma, kas negrib ievērot Eiropas Savienības noteikumus. Mums ir jāatbild vispirms uz vairākiem jautājumiem. Ir abām. Tad šai firmai ir jāapņemās uh, atbilst Eiropas noteikumiem un enerģētikas uh, drošības stratēģija uh, arī ietver jautājumu, kā Tas līdzēs mums eh, diversificēt enerģētikas veidus. Un šobrīd es neredzu, ka šis projekts atbilstu uh, manis minētajiem kritērijiem. Mēs uh, domājam par politisko un finanšu atbalstu tā saucamajām dienvidu koridoram. Uh, kas varētu palīdzēt mums diversificēt enerģētikas veidus. Kaspijas jūras gāze tiktu transportēta uz Eiropas Savienību un mēs būtu, mēs sadarbotos ar Azerbaidžānu un varam arī, varētu uzsākt sarunas arī ar citu valsti, proti Turkmenistānu. Um, mans, mana vēlme ir dažādot enerģēti, enerģijas veidus un strādāt pie šiem dienvidu uh, koridoru projektiem un veltīt finansējumu tiem. Paldies! Tavu um, sociāldemokrātu vārdā Katalīna Van Bremta. Paldies! Es esmu mazliet saaugstējusies, tāpēc uh, krekšķinu. Gribu pajautāt par enerģētikas savienību kopumā. Jūs zināt, ka jau tagad mēs esam dzirdējuši dažādas interpretācijas. Uh, runa ir par to, lai samazinātu mūsu enerģetisko atkarību no Krievijas, bet uh, tas mūsu grupē ar to nepietiek. Jūs minējāt piecus pīlārus, un es domāju, ka tie lielā mērā raksturo šo Eiropas enerģētikas savienību. Un vērtējot šos piecus pilārus, kādas būs jūsu galvenās prioritātes un konkrētie pasākumi uh, turpmākajā gadā? Uh, Paldies! Manuprāt, šīs prioritātes mēs varam plānot kopā un piestrādāt pie tām kopā. Uh, Es ļoti uzmanīgi skatīšos, kā rīt beigsies saruna starp Ettingeru ar Krievu un Ukraiņu partneriem. Es ceru, ka mums izdosies novērst drāmu gāzes piegādes sektorā. Un Tā ir viena no pašām galvenajām prioritātēm, ar ko tagad strādājam. Bet ja mēs no tā tagad mazliet novēršamies un skatāmies uz stratēģiju, tad vislabākais būtu turpināt, tad attīstīt visus pīlārus vienlaicīgi, jo bez tā vispār nevar. Mums būs jāpieņem uh, ļoti ambiciozi lēmumi Eiropas Savienības padomē un rītdien e, tiks sagatavota līderu tikšanās, kas notiks e, ceturtdien. Vienlaikus būs jāstrādā pie likumdošanas. Kas jāmaina likumdošanas ietvarā? Nākamā gada pavasarī būs jāsagatavo mūsu pārunu pozīcija tikšanās reizē Parīzē. Uh, mums ir jāvirza proce vairāk procesu vienlaicīgi uz priekšu, lai arī attīstītu šos Connecting Europe instrumentus. Mēs strādāsim ar uh, valsts iepirkuma jautājumiem ļoti apjomīgos vai svarīgos projektos. Un ir jādarbojas ļoti enerģiski, tieši uh, iekšējā tirgus jautājumos, jo Jau pirms kāda laika mēs vienojāmies, ka 2014. gadā enerģētikas iekšējiem tirgum Eiropas Savienībā bija jābūt pabeigtam, bet nu, mēs redzam, ka līdz gada beigām tas, protams, nenotiks. Paldies! Žilī Gildinga, lūd, Gerlinga. Paldies! Junkera kunga jaunajā šajā struktūrā Energopolitika būs ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu prioritāšu izpildu, bet ir nepieciešams konkrēts idejas, kā to izdarīt. Gribu uzdot konkrētu piemēru. Eiropas parlaments strādā pie uh, emisiju griestu direktīvas. Tas nozīmē, ka ir paredzēts konkrēts izmaiņas uh, vidas uh, kvalitātei, gaisa kvalitātei, kas uh, ietekmēs uh, uh procesus. Uh, Mums ir divi paralēli likumdošanas procesi, viens par eh, siltumnīca eh, izmešu gāzēm un otrs par pārējām emisijām. NOX eh, daļiņas un gaisa kvalitātes pakota nav sinerģijas starp šīm prioritātēm, mēķi neatbilst un arī laika termiņi neatbilst. Dalību valstīm ir jāizpilda kolosāls mērķu apjoms, bet tā nav no labāka regulācija. Ko jūs paredzat šai jomā darīt? Uh, Paldies, Gerlingas kundze. Jūs ļoti labi aprakstījāt situāciju. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc uh, prezidents Junkers izmainīja struktūru. Mums, mēs esam spiesti sadarboties daudz ciešāk, ne tikai starp komisāriem, bet arī starp dažādajiem dienestiem. Būs ļoti būtiski uh, lai vicepriekšsēži un priekšādātājs uh, rādītu piemēru, ka mēs tiešām vēlamies cieši sadarboties. Ja mēs skatāmies uz jaunās komisijas organigrammu, tad, ja jūs dosiet man savu atbalstu, tad es koordinēšu sadarbību starp šiem zaļajiem, zaļi iekrāsotajiem komisāriem. Eh, būs arī ļoti būtiski cieši sadarboties ar atbildīgajiem dienestiem, kas strādā ar vides likumdošanu. Varu jums apsolīt, ka vicepriekšsēža loma ir galvenokārt koordinātora loma. Viņam jānodrošina, lai dienesti jau no paša sākuma ļoti labi sadarbotos, lai nebūtu pretrunas starp dažādo dienestu formulētajiem mērķiem, lai arī pārskat atbildības schēma būtu tāda efektīva un darbotos. Un lai pirms kolēģijas tikšanās tiktu nodrošināta laba sadarbība starp dienestiem. Un nevienmēr ir um, panākumus uh, nes uh, centieni mēģināt saskaņot divas likumdošanas pieejas, tad, kad uh, teksti jau ir gatavi. Mēs gribam darīt savādāk. Mēs gribam arī, lai nebūtu liekas birokrātijas, lai sadarbība jau no paša sākuma notiktu tādā pozitīvā garā. Frederiks Federlīs, Aldes pārstāvis, lūdzu. Uh, Paldies! Es uh, iegādājos jaunus krēslus savam birojam, lai jums tur ir ērtāk sēdēt. Mans pirmais jautājums ir par to, kā jūs nodrošināsiet, lai Eiropa uh, iegūtu vadošo lomu atjaunojamās enerģijas sektorā. Uh, kā uh, saskaņot vides jautājumus ar nepieciešamību pēc izaugsmes. Un viens no galvenajiem jautājumiem šeit, kas tiek apspriest parasti, skan tā, ka ir jāizvairās no uh, klimata, cīņas pret klimata pārmaiņām, lai tā negatīvi neiespaidotu ekonomisko izaugsmu. Es gribu uh, dzirdēt jūsu apsvērumus, kā jūs grasāties to panākt. Paldies, Federlīkungs. Es domāju, ka gan konkurētspējīga ražošana, gan konkurētspējīga zaļā politika, tām ir jābūt ar tādu savstarpēju pozitīvu ietekmi. Un jūs esat, protams, eksperti, jūs daudz smalkāk pārzināt šos jautājumus, jūs zināt arī, cik dārgs ir enerģijas imports un kāds, un ka pietrūkst arī stabilitātes skatu katru rudeni šī problēma parādās no jauna. Mēs atkal un atkal esam atkarīgi no enerģijas, sekto, enerģijas avotiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Mums ir jāstrādā pie atjaunojumās enerģijas, uh, saules enerģija, Saules enerģijas uh, sektora attīstīšana notiek Eiropā ļoti aktīvi. Uh, Un uh, mēs pārdodam šo tehnoloģiju arī ārzemēs, cita starpā uh, Ķīnā. Mums uh, grūti ir skriet maratonu ar masku sejas, jo grūti elpot. Bet galvenais, kas mums ir nepieciešams, ir panākt progresu un parādīt šo progresu, un jābūt arī juridiskai drošībai jebkuram uzņēmumam, un likumdošanas ietvaram ir jābūt labvēlīgam zaļajām tehnoloģijām. Un šai pieeja ir jābūt tādai, lai tā nekaitētu ražošanai, bet atjaunojamo enerģiju sadaļa enerģijas eh, komplektā tomēr pieaugtu. Paldies! Represents Goe. Eh, Silioklis Goe vārdā. Paldies, vice priekšsēža kungs. Eiropas Savienības paziņojums par elektro apgāžu drošību nesaka ne vārdu par vidusjūras reģionu situāciju un vidusjūra īstenībā var spēlēt svarīgu lomu ES e energodrošības sakarā, jo mums ir iegūsnes e, energoresursi potenciāli, un tādēļ jautājums, e, runājot par Kipras iegulēm, vai tās nebūtu arī jāizmanto, jo ES uzņēmēji E, varētu uh, ambiciozi sākt darboties, uh, lai piekļūtu šīm iegulēm, un mums vajadzētu uh, arī tādu savienojumu mezlu, mezglu pār vidusjūrai, uh, lai stiprinātu mūsu neatkarību energo uh, jautājumos, vai kāds ir jūsu viedoklis par to? Paldies par jautājumu. Gribētu uzsvērt vienu lietu. Es it kā par to runāju, bet laika trūkuma dēļ, tātad es uh, tikai īsi izteicos par vidusjūras gāzes uh, savienojumu. Un tiešām Kiprai ir milz potenciāls, 140 līdz 160 miljārdu kubikmetru gāzes potenciāli, kas ir diezgan ievērojama rezerve. Un, ja notiks vēl izpētes, iespējams, ka tiks atrasts vēl gāzes e, eh, e, eh, eh, rezervis. Kipra un Malta jau labu laiku um, cīnās, lai pārvarētu šo energo saliņu status. Un mums ir uh, Uh, vienotās intereses projekti, uh, kas ir vērsts uz to, lai energo saliņu status tiktu pārvarēts. Un tādēļ es ar lielu prieku ar Kipras uh, valdību sadarbotos, lai atbalstītu viņus Afrodītas lauku izpētē, Eh, kā arī veicinātu projektus, kas būtu vērts uz to, lai Kipra savienot ar Eiropas energo tīklu un lai Kipra un Eiropas Savienība abas iegūtu no šiem jauniem gāzes atklājumiem mazinot uh, es energoatkarību, eh, nu par pilnīgi neatkarību es negribētu runāt, tas būtu pārāk spēcīgs uh, izteikums. Paldies, un tagad zaļovādā Boskurta. Uh, paldies, komisār kungs, šeit esmu komisār. Par starptautiskām klimatsarnām. Uzklausīšana laikā nebija skaidrības par tādu svarīgu jautājumu, kurš Eiropas Savienības vārdā vedīs sarunas e, starptautiskās klimata sarunās. Nosauciet vienu vārdu, mums jau pietiks. Jūs teicāt, e, e, ka es varu runāt vienā balsī. No nu, kurš tad būs šī balss? Tas ir pirmais. Otrs. Jūs diezgan daudz runājāt par to, ka jūs vēlties uh, um, tādu konkrētu vai um, uh, Eh, saturīgi eh, starptautisko rezultātu. Ko jūs ar to domājat? Eh, Eiropas Savienībā tiek runāts par mīnus 40%, bet patiesībā mums vajadzētu varbūt tiekties uz 50% samazinājumu. Un ja mēs ļautu eh, šī eh, perioda ehm, ehm, ietaupījums uz nākotnē atlikt, tad varētu vēl vairāk eh, ambiciozāks būt šis mērķis. Un ko jūs darīs, lai 40% būtu tiešām 40% samazinājums? Paldies, paldies par jautājumu. Ja jautājums ir, kas dosies uz Parīzi, es jums varu apstiprināt, ka es tur došos, taču ceļš uz Parīzi ir garš, un tas sāksies šo ceturtdien Briselē, turpināsies Līmā, un tad būs daudz startautisku konferenču, eh, kurās eh, sanāksme tiks gatavota. Kas mums jādara? Mums jāparāda komandas gars, ka mēs visi kā komisija strādājam vienoti. Jo ne jau tikai klimata izmaiņu komisārs vai viceprezidents energosainības jautājumos E, risinās šos jautājumus, bet visi šie kolēģi, ar kuriem es sadarbošos, e, visiem ir kas dodams, ieguldāms. Jo dažādas jomas e, var būt ar savu ieguldījumu Parīzes sarunu veiksmīgā iznākumā. Mums jāpatur prātā viens mērķis vienmēr. Uh, kā visveiksmīgāk pārstāvēt, visefektīvāk Eiropas Savienību šajās sarunās. Vai tas ir klimata izmaiņu komisārs, vai arī vajadzīgs augstāks politiskais līmenis, un tur vajadzētu doties er, Energos Savienības viceprezidentam. Lūk, man pieeja šim jautājumam, es domāju, ka galvenai prioritātei vajadzētu būt gūt panākums, lai būtu statautisks eh, judis saistošs nolīgums Parīzē. To mēs esam parādā Uh, zemslodei un saviem pilsoņiem, uh, lai uh, rūpniecības spēles noteikumi visur būtu vienlīdzīgi, vienādi. Un rezultātu lielā mērā ietekmēs arī ceturtdien gaidāmais 2030. gada ietver apstiprinājums. Bet tad es jums varu apliecināt, ka komisija ļoti rūpīgi gatavosies Parīzē un būs ambicioza. Paldies! Ar to esam beiguši savu pirmo jautājumu kārtu politisko grupu vārdā. Sāksim nākamo mm, sarunu kārtu. Kolēģis Pēters Līdz. Paldies priekšsēd. Vīts prezidenta amatkandāta kungs, jūs pieminējāt energoefektivitātu. Žanklots Junkers un Migels Arijas Kaņete bija ļoti precīzi šajā jautājumā. Vismaz 30% līdz 2030. gadam samazinājums. To es gribētu arī sadzirdēt no jums tikpat precīzi. Un kā jūs atbalstīsiet šos divus eh, šīs apņemšanās īstenošanā? Tad par līdzekļiem, tas mums šķiet ļoti svarīgi, ir ekodizaina direktīva. Un man tā šķiet pamatā saprātīga, bet ir arī kritika. Eh, konkrēti jautājums ko jūs domājat par uh, dušas, uh, uh, izēju dušas galdiņu regulējumu? Uh, tas ir tāds strīdīgs jautājums. Un arī Skaņetes kungs teica, ka viņš gribētu pēc 2020. gada energo direktīvu um, darbību pagarināt, um, tad būs um, arī koplēma procedūra parlamentam, par to mēs priecātos, bet kā um, jūs gatavojaties um, atbalstīt cilvēku šajā jautājumā? Ļaujiet man. Mm, tad, tad eh, pārjautāšu eh, eh, tulkojumu pēc. Tātad jūs runājat par dušu galviņiem, jā, nu labi, tātad paldies par jautājumiem kā komisārs Junkers un mans kolēģis Miguels Kaņete, arī es esmu apņēmis pilns šo 30% eh, saistošo mērķi īstenot attiecībā uz energoefektivitāti un darīšu visu, ko varu jau rīt Luksemburgā. Gatavojoties šīs dienas uzklausīšanai un rītdienas sarunām ar Eiropas ministriem, šis ir jautājums, par kuru sarunas būs smagas, jo ir diezgan liela pretestība no dalībvalstu puses, bet es darīšu visu, kas ir manās, manos spēkos, lai pārliecinātu, lai sarunu ceļā pārliecinot kolēģus, cik svarīgs ir šis mērķis Eiropas zaļājai politikai un tās nākotnē. Runāt par ekodizainu man un visai komisijai būtu vajadzīga jūsu palīdzība, e, cik ekodizains ir svarīgs. Ļoti bieži, diemžēl, ekodizaina direktīva tika um, padarīta smieklīgi presē, kā pārlieku birokrātisks instruments, uh, ar kuru palīdzību komisija grib regulēt visu no mazu līdz lielu iekārtu jautājumiem, bet mēs aizmirstam, ka pateicoties ekodizainam līdz 2020. gadam Eiropa uh, ietaupījis summu, kas atbilst Itālijas viena gada energo patēriņam. Tas ir tik nozīmīgi tādēļ, es domāju, ka mums ir vienkārši uh, labāk jākomunicē, ja ir runa par uh, putekļu sūcējiem vai šādiem ierosinājumiem. Mums ir uh, sabiedrībai jāskaidro, kādēļ mēs to ierosinām, kādu būtu ieguvumu un lai nebūtu tādas birokrātiskuma eksces, par kādiem jūs runājat, eh, es piekrītu jums, ka tas ir jāmazina, cik nu iespējams. Mums jāvērš uzmanība galvenokārt uz tām iekārtām, kuras tiešām var dot energo ietaupījumu. Paldies! Maties Grotes kungs. Tieši tā, šeit viņš sēž. Kad mēs saņemam jaunās komisijas portfeļu sadalījumu, atklājām, ka energos savienības jautājums klimats, enerģija tiek eh, savienoti, apvienoti, un bija daudz bažu šajā sakarā kolēģi starpā, ka nākamā piec gadu gaitā klimata politikas un arī vīdas politikas jautājumi eh, tiktu uzskatīti par mazāk svarīgiem, eh, iespējams pat pavisam piemirsti. Ko jūs kā vicepriekšsēdis grāsaties dalīt šajā jomā, lai kritiķu uh, balsis apklusināt, un man jāsaka, tās nav līdz šim kļuvušas klusākas, ka tā nenotiks. Jūs nu pat jau e, šo to teicāt par e, atjaunīgās enerģijas stiprināt izmantošanu, taču ko teiksim sabiedrībai? Mēs saņemam daudz jautājumu par šiem jautājumiem, man tas ļoti interesētu. Paldies, Grotas kungs, par jautājumu. Pirmkārt, nedomāju, ka šī ļoti svarīgā politikas joma varētu tikt aizmirst, jo jūs man vienkārši to neļausiet. Es zinu, cik jums šī politika ir svarīga, šī politikas joma, un tas ir arī skaidri misijas, tātad darba aprakstā uh, izklāstīts, uh, kā arī uh, klimata izmaiņa komisārei un vidas komisāram. Mēs redzam, cik svarīga šī politika nākotnē. Mēs redzam arī daudz svarīgas attīstības tendences nākamo gadu gaitā. Runājot par atjaunīgiem energoresursiem, tie tagad ir trešajā vietā energo ražošanas sarakstām. Redzam arī to, ka arvien vairāk energo uh, iegūs avoti vai to tehnoloģijas nobriest. Taču diemžēl arī šeit e, pastāv ierobežojumi, jo mums nav pietiekoši labi uh, enerģijas uh, pār uh, transporta tīkli, un mums ir tādi, tādas uh, tādu pudeles katli, e, kakli, tādas šaurās e, vietas, kuras nav tik labi nedarbojas attiecībā uz energotīkliem. Un e, tādēļ es domāju, ka ir jāveicina arī pētniecība par jaunām metodēm, kā vēl vairāk uzlabot energo efektivitāti. Nu jā, tā noteikti būs viena no Eiropas komisijas prioritātēm, jo, ja mēs runājam par en, Eiropas energo neatkarību un mums pašiem pie, pieejamiem energoresursiem un par mūsu starptautiskajām saistībām, kurus esam apņemšies kā pasaules attīstīt daļu līdz 2050. gadam, tad energo, atjaunīgi energoresursi noteikti ir, eh, nu, tā kā galvenais veids, kā šos mērķus panākt. Paldies! Nākamais jautātais. Dankams. Paldies! viceprezidenta kandidāta kungs par infrastruktūru. Vai e, būtu jauns līgums nepieciešams vai līguma grozījumu, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgas e, um, spēles noteikumus e, šajā jomā? Un esmu Skot deputāts, Skotijai daudz energoresursu, bet mēs esam, mums ir vāja savienojumi. E, mums ir daudz vēja enerģijas, bet to grūti savienot ar, e, pievienot tīklam. Eh, kā ir ar Ziemeļjūras eh, šo tīklu, eh, cik jūs tam gribētu vērst uzmanību? Es gribētu jūs arī aicināt um, uz Skotiju. Es domāju, Skotiju jūs ļoti labprāt uzklausītu, ja jūs viesotos mūsu uh, dzimtenē. Paldies par šo jautājumu. Jā, es domāju, mēs varam daudz darīt esošo līgumu ietveros. Līguma izmaiņu process ir diezgan sarežģīts es labi apminos, ka Barozo otrajā, ko, otrās komisijas uh, amatā stašanās tika iekavēta, ja mums bija problēmas ar ratifikāciju, šis process ir saržģīts, mēs to zinām. Tādēļ es teiktu, ka mums vispirms jāizsmeļ visas iespējas politiskās un juridiskās, kuras mums sniedz esošie līgumi, un es domāju, ka mēs tiešām varam daudz sasniegt tā ietveros. Runājot par infrastruktūras Eh, projektiem un eh, starpsavienojumiem. Es domāju, ka mums ir daudz finansējuma iespēju. Pirmais, protams, ir Connecting Europe rīks, e, kam ir es finansējums ap 6 miljārdu eiro. Tā nav liela summa. Um, e, Tā tad mums ir vajadzīgs moderns finansējuma pieeja, moderna finansēšanas pieeja, un tas būtu veids, kā šos 300 miljārdu jauno investīciju pakot izmantot, ko prezidents Junkers ir e, jau izsludinājis, jo tad mēs varētu sasniegt vairāk. Es domāju, ka pozitīvi ir tas, ka mums ir tāds ģenerālplāns, kā to darīt energodrošības stratēģijas pielikumā ir projekts saraksts mūsu visu kopējās intereses projektu, mm, kas būtu īstenojami pēc iespējas drīzāk, tuvākā laikā un kas būtu īstenojams vidējā laiktermiņā. Taču uzskatu, ja mēs sāksim investīciju paketi labi veidot, tad kopā ar Eiropas investīciju banku mēs varam radīt modeļus, kas varētu tikt izmantot arī infrastruktūras investīcijām eh, nedaudz citās jomās nākotnē. Paldies! Jāns Herbrandī kungs. Paldies, priekšsēd. Esmu šeit vidū, Šefčovičs kungs. Paldies. Kaut arī jūs eh, pieci pīlāri ietvaros pieminēt energoefektivitāti un energopiegāžu eh, organizāciju. Es pamanīju, ka jūs eh, atbildēs daudz runājat par fosīliem kurināmiem. Uh, Eh, gāzes piegāžu nodrošinām tam līdzīgi. Taču vai jūs piekrītat man, ka Eiropas enerģijas eh, eh, padarīšanu lētāku, tīrāku un mazāk atkarīgu, mums vajadzētu daudz uzmanību vērst uz atjaunīgiem enerģijas resursiem. Un kā arī Austrum Eiropā ilgtermiņā um, fokus uz atjaunīgiem enerģijas resursiem ir vislabākā stratēģija šodien Eiro padomē jānāk klajā ar jauno vienošanos. Mēs zinām, ka ir austrumrietumu dalījums padomē, vai jūs pārliecināsiet austrumu partnerus mūsu Eiropas Savienības ietveros, ka ļoti ambicioza klimata un energo politika ir viņu pašu interesēs. Paldies! Noteikti pielikšu visas pūles jau rīt eh, vispārīgo lietu padomē Luksemburgā un domāju, ka vissvarīgāk, e, raugoties uz ceturtdienu, ir, lai mums būtu skaidra es vienošanās par šo jautājumu, lai mēs gādātu, ka Eiropa virzītos vienā virzienā, runātu vienā balsī, un mums būtu skaidrs ietvers par to, ko vēlamies sasniegt. Ne tikai no šodienas līdz Parīzes sanāksmē, bet līdz 2030. un pat arī 50. gadam. Ja mēs raugamies uz mēķiem, kas ir nosprausti līdz 2000, 2030. gada ietvaram, mēs esam tagad nu pat eh, strādājuši jau komisijā ar ļoti pamatīgiem ietekmes novērtējumiem, pamatojoties uz savu apņemšanos, ka līdz 2050. gadam attīstītājā pasaulē oglekļa izmešus vajadzētu samazināt par 80 līdz 90 procentiem. Tāds bija uh, sākuma punkts, no kura mēs tad uh, rēķinājām un iz, uh, ieguvām šo skaitļus, ko piedāvājam jums un dalībvalstīm. Un es domāju, ka kļūst arī arvien skaidrāk, ka Centra un Austrumēropas valstīm, ka ir ļoti svarīgi arī vērst uzmanību uz atjaunīgiem energoresursiem. Progress tiek panāts, bet bažas ir tādas, ka viņiem ir citas startpozīcijas, citas finansējuma iespējas un cita veida uh, tīkla kvalitāte, lai atjaunīgos resursus pieslēgtu. Tādēļ es domāju, ka ir diviem elementiem jābūt pakotnē, par ko tiks runāts ceturtdien. Pirmkārt, uh, uh, nastu dalījums, otrkārt tas, ko es vēlētos saukt par investīciju fondu, uh, E, kas tikt veidots no ETS neizmantotiem e, e, potenciāliem, kas tikt izmantots, lai ļautu Austrum Eiropas un Centrā Eiropas valstīm atjaunot, modernizēt spēkstacijas un tādējādi nonākt pie daudz tīrāka energo mikšļa nekā šodien nākamā jautātāja. E, paldies! Jūs rakstiskajās atbildēs jūs norādījāt, kā jūs darīsiet visu iespējamo, lai visas dalībvalsts un Eiropas parlaments varētu saņemt informāciju par uh, starptautiskajām uh, sarunām un ka Eiropas Savienības pozīcija jābūt vienotai un spēcīgai. Tas viss ir ļoti pozitīvi un ne prieks to dzirdēt, bet gribētu dzirdēt, kāds plāns, plāns jums ir starptautiskajām sarunām par klimatu, jo Eiropas Savienība vēlas savie, samazināt CO2 izmešus bet ir svarīgi, lai arī eh, citi piesārņotāji ASV, Ķīna un eh, Indija, piemēram, lai piedalītos šajās eh, iniciatīvās, ko jūs varētu teikt par tām valstīm, kuras nepiedalīsies šajā cīņā pret klimata izmaiņām? Tā, lai tās nevarētu izmantotu uh, to savai, savam labumam un lai radītu sev darba vietas. Paldies! Viem, že my si určite... Uh... Paldies! Man tagad ir iespēja atbildēt dzimtajā valodā. Mēs ļoti labi varam saprasties un uh, tulki pārtulkos slo no slovāku valodas. Runājot par jūsu jautājumu, varu apsolīt komisijas vārdā un arī pats savā vārdā. Uh, ka šīs pārunas mēs eh, sagatavosim tādā ļoti caurskatāmā veidā un informēsim uh, Eiropas parlamentu par mūsu pārunu nostāju. Mēs zinām, ka Eiropas parlaments ļoti, eh, ir ļoti ieinteresēts un, um, lai būtu informēts uh, runājot par ANO ģenerālo asambleju, es esmu daudz optimistiskāks raugoties uz iespējamo Parīzes sanāksmes mērķi. Iespējams, ka mums pat izdosies ātrāk pavirzīties uz priekšu. Ņujorkā mēs pieredzējām uh, kaut ko pavisam jaunu, tādu lielāku interesi un ieinteresētību vides jautājumos. Arī Bankī Mūna kungs ir izrādījis. Um, uh, tādu daudz izrādījis interesi par vides aizsardzību. Uh, Eh, Ķīnā savukārt tiek pārbaudīta vai testēta jauna sistēma, kas ir līdzīga mūsējai emisiju tirzniecības sistēmai. Un to visu es vēlos izmantot, lai ceturtdien, lai uz ceturtdien varētu sagatavot tādu ļoti labu pārunu pozīciju, kas tiks izmantota nākamā gada pavasarī. Manuprāt, mūsu izredzes tagad ir labākas. Mums ir lielākas iespēja pārliecināt daudzas valstis. Monsieur le Paldies, Jadat kungs, cienījamais komisāram at kandidātu kungs, es šeit esmu pa kreisi zālē. Jūs jau minējāt Junker rakstīto misijas vēstuli, amata aprakstu, jūs mēģināt, lai Eiropas Savienība būtu pirmajā vietā attiecībā uz atjaunīgiem energoavotiem. Vai jūs domājat, ka šis 25% mērķis līdz 2030. gadam, kādu to ierosina izajošā komisija, Eh, vai tas ir reāls? Viņi saka, ka eh, šajā esošajā bijušajā komisāra kolēģijā jūs bieži vien eh, balsojāt par tādiem ļoti neambicioziem mērķiem, bet tagad 25% tas nozīmē, ka Eiropas Savienība samazinās savas energoražošanas kapacitātes. Uh, un uh, kāds būs šis darba samērs uh, līdz 2020. gadam un no 2020. līdz 30. gadam un šie 25%, kas būs tāds kā nesaistošs mērķis, vai tas tik tiešām palīdzēs jums padarīt Eiropu par līderu atjaunīgo energoresursu jomā? Paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti labs, pamatots. Paskaidrošu, kāda ir loģika šim priekšlikumam, kad komisija ar to nāca klajā. Tātad Sākuma punkts bija sakojošs, kā mēs varam izpildīt savas saistības attiecībā uz 50. gada CO2 samazināšanas uh, mērķiem, kas tika izstrādāti, un kā mums to izdarīt vislabākajā, izmaksas efektīvākajā veidā. Un tas atkal bija otrs uh, svarīgs punkts šai analīzē. Mēs izmantojām ļoti precīzu metodoloģiju, kā to panākt, un rezultāts bija uh, tāds, ka, nu jā, šie pa bāzes parametri, tos mēs jums uh, iesniedzām, uzrādījām. Un mīnus 40% siltumnīca efekta grāžu emisijām no dalībvalstu puses, 30% centienu energoefektivitātes jomā un vismaz vēl uzsvērš 27% atjaunīgo energo uh, avotu izmantošana. Tātad, jo tas bija izmaksu ziņā visefektīvākais modelis. Jā, varbūt, ka vajadzētu tādus ātrākus, eh, ambiciozākus centienus, bet tad izmaksas atkal būtu lielākas. Tātad tas viss balstījās uz ekonomisko analīzi, kas bija pamatā šiem mērķiem, kurus mēs gal galā likām jums priekšā un attiecīgi arī dalībvalstīm. Jau šobrīd esmu pārliecināts, ka mēs sasniegsim šos mērķus, jo diskusijas, kādas ir bijušas dalību valstīm, parāda, ka ir vairākas valsts, kuras gribētu iet arī vēl tālāk. Tātad pāri, ši, pāri šim 27% mērķim, un es domāju, ka arī šajā ziņā galu galā Eiropa pat vēl labāk pārpildīs šos mērķus un no tā noteikti iegūtu mūsu vīda un uh, klimata izmaiņu uh, centieni tīpaši saskaidot to, savienot to ar 50. gada mērķiem. Paldies, un tagad Šafauzer kungam vārds. Paldies, komisāra kandidāta kungs, labu vakaru. Jūs likāt uzsvaru uz energo taupīšanu, uz atjaunīgiem energoresursiem, jūs runājat par 300 miljārdiem, ko Junker kungs ir paredzējis investēt, atsautāties uz citiem komisāriem. Bet par šiem 300 miljārdiem mēs nezinām, kur viņi ir un no kurienes viņi nāk. Man ir jums priekšlikums. Ar Filipu Maištatu esam uh, izstrādājuši projektu, uh, kurā iesaistās Portugāla, Spānija, Itālija, Francija energo taupīšanas un atjaunīgo resursu jomā par 360 miljārdiem. Tās ir starp 300 un 360 miljārdiem. Un mēs jums uh, ierosinām tādu ļoti orģinālu finansējumu. Uh, Eh, reāla ekonomika. Citiem vārdiem sakot, mēs ierosinām, ka uh, daļa, ka, ka mums būtu reāli projekti un uh, tas nebūtu nu, nenonāk tikai nu, par labu bankām. Vai es atbalstītu šādu izlietojumu? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Protams, ka tas ļoti lielā mērā skār tad plašāk jautājumu par stabilitāti un uh, izaugsmes paktu. Un uh, šī stabilitātes un izaugsmes pakta paša stabilitāte jautājums arī tiek intensīvi diskutēts. Tādā veidā, lai mēs uh, būtu uzticami runājot par izaugsmas un stabilitātes paktu, no otras puses arī kādā veidā mēs uh, veicināsim investīcijas eh, reālā ekonomikā, kā jūs norādījāt. Šai sakarībā es ļoti novērtēju jūsu komentāru saistībā ar Eiropas investīciju banku, jo jūs zinat, ka mēs eh, Barauzo pirmā komisija tā bija eh, runāja par projektu obligācijām, ievies šīs projektu obligācijas. Nu, jāsaka, rezultāts nav bijis īpaši iespaidīgs un mums Um, būtu kārtīgi jāpārdomā, kā panākt, lai viss funkcionē labāk, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim uh, radīt šos 3, 300 uh, miljārdu eiro investīciju pakotnē. Un, godīgi sakot, es gribētu, lai būtu, nu, tāda aktīvāka un iesaistītāka Eiropas uh, Savienības investīcija banka. Es domāju, ka finanšu ministri uh, bet arī Eiropas Investīcija bankas pārvaldītājiem vajadzētu ļoti konkrēti darboties attiecībā uz to, ko, kas tiek sagaidīts no Investīcija bankas, kā var kombinēt tās zināšanas un finansiālās iespējas, kādas tā ir ar Eiropas fond, fond, līdzekļiem, ar struktūra fondiem un uh, uh, privātiem un publiskiem projektiem un investīcijām. Uh, Tātad eh, ar tiem līdzekļiem, kas ir pieejami finanšu tirgos, eh, apdrošināšanas uzņēmumos, uzkrāja bankās, tātad kā to visu investēt reālā ekonomikā, jo tas tik tiešām dod kāds reāls izmaiņas. Paldies! Tagad te Jānīkungam vārds lūdzu. Paldies! Eh, Šefkoģi kungs, mēs, ziniet, ka jū, mēs zinām, ka jūs vienmēr esat cīnījies par rūpniecības politiku, ņemot vērā problēmas, kādas rada energoizmaksas un cīņa pret klimatiskajām izmaiņām. Un tātad šī saikne ir ārkārtīgi svarīga um, ar Eiropas konkurētspēju visiem šiem elementiem. Un uh, parlaments uh, rezolūcijas formā uzdev jautājumu komisijai attiecībā uz 2020. gada izvirzītiem mērķiem, vai tie būs ekonomiski izpildām un reāli, un vai uzņēmumi, kuriem būs jāsamazina, tad jāuzlabo energo rādītāji, vai viņi savukārt atkal necietīs uh, konkurences ziņā. Un kā ar brīvo emisijas kvotu piešķiršanu? Tātad, kā jūs vērtējat šo pozīciju un vai jūs uh, veicināsiet praktiskus soļus, lai aizsargātu sektors, eh, kas varētu ciest no oglekļa pārneses, piemēram, pieņemot mehānismu, kas varētu kompensēt netiešās izmaksas, eh, kas izriet no šīs tirdzniecības sistēmas. Ko jūs paredzat ierosināt, lai garantētu vienlīdzīgas spēles noteikumus, lai tie, kas eh, eksportē uz Eiropu, varētu piedalīties kvotās? Paldies! Liels paldies un pirmām kārtām gribu pateikties jums, Tajānī kungs, par jūsu neatlaidīgiem centieniem saglabāt Eiropas rūpniecību konkurētspējīgu un lai varētu atkal nospraust šos eh, mērķus, eh, lai tie sasniegtu 20%, jo Eiropai tik tiešām ir nepieciešama konkurētspējīga rūpniecība. Runājot par diskusijām par eh, nozars nākotni. Par enerģētiku runājot. Te ir divi principiāli jautājumi. Pirmkārtām, energo izmaksa elektrībai. Un eh, te parādās problēma, ja mēs skatāmies uz elektrības izmaksu eh, vairumtirdzniecības līmenī, tad eh, cenas ir daudz maz vienādas. Tam, līdzīgs tam, ko mēs redzam ASV, bet ja mēs skatāmies uz mazumtirdzniecības līmeni, tātad tām cenām, ko maksā uzņēmumu par elektrību, tas ir daudz augstāk, divas, trīs reizes augstāk šīs izmaksas ir, un jāsaka, ka tas pats ir apmēram ar gāzi. Tā ka te nav runa tik daudz par enerģijas ražošanas izmaksām, bet kādas ir pārvades izmaksas, kādas ir, eh, kāda ir nodokļi un cik daudz, cik lielā mērā mēs uh, ierobežam konkurences līdz ar šīm uh, Uh, energoizmaksām, tāpēc, ka trūkst uh, starp savienojumu, trūkst savienot, savietojumības ar dažādiem tīkliem, regulātoriem un tā tālāk. Un tā Jānī kunga otrais punkts arī ļoti būtisks. Un es domāju, ka tas arī būs izšķiroši svarīgs jautājums šīs ceturtdienas uh, darbam. Un tas ir oglekļa pārneses novēršana. Es domāju, ka šai ziņā oglekļa pārneses mehānismam Um, būs jāpaliek kā instrumentam ne tikai tagad, bet arī pēc 2020. gada, jo pretējā gadījumā mūsu um, rūpniecība aizies uz tām teritorijām, kur netiek ievēroti, ievēroti vidas uh, noteikumi un regulējums, un mēs tādā veidā zaudēsim konkurētspēju un darbvietas Eiropā. Paldies! Vēl uh, tagad uh, Martin kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti pareizi jūs izrunājat man vārdu Šefkovičs kungs. Jā, esmu šeit zālē. Jūsu uh, portfelis ir enerģētika, kā jūs zinat, un kāds arī Bratšeks kundas uzklausīšanas laikā. Uh, jautājums ir par šīs uh, savienības saturu. <clears throat> Tātad. Uh, Ir nepieciešama rīcība, lai mēs eh, tiktu ārā no šīs status quo, no pašreizējās situācijas Eiropā. Es gribētu zināt, kā jūs saskaņosiet eh, dalībvalsts suverenitāti, kā tas ir definēts eh, līgumos, un mūsu energo politikas konverģenci. Ja mēs gribam tik tiešām, lai mums būtu Savienība, tātad kā jūs savietosiet Nacionālo un Eiropas Savienību, vai jūs turpināsiet trešās pakotnes īstenošanu, vai jūs domājat, ka ir nepieciešams kaut kas cits kā tirgus integrācija, un visbeidzot, kas notiek? Uh, attiecībā uz mūsu budžeta politiku, vai jums ir doma, piemēram, kā, jā, jūs varētu izmantot šo Eiropas uh, gadu un skatīties kādu rezultātu un tur no tā iespaidoties. Paldies par šo jautājumu un esmu pārliecināts, ka mēs noteikti strādāsim pie uh, šī energosavienības projekta kopā, jo Mums ir nepieciešama padziļināt diskusija ar jums, ar dalībvalstīm, un ko gribu ierosināt jums. Es strādāšu pie uh, šīs politiskās koncepcijas un nākšu uz jūsu komiteju, prezentēšu to detalizētāk. Es uh, sniedzu jums pārliecību, ka es nedomāju, ka status quo ir pieņemams. Mums ir jāiet tālāk, jāmaina situācija, kā jau es teicu, ļoti daudz, kas ir darāms energodrošības jomā, tajā, kā mēs varam labāk uzlabot solidaritātes mehānismu. Varbūt mums ir jāplūko gāzes drošības direktīva labāk. Un domāju, ka vairāk mums ir jāraugās tālāk par šo trešo pakotni un uh, arī pašreizējo sistēmu, jo ir nepieciešams labāk tā teikt, lai sadarbojas energoinfrastruktūra. Tātad mums ir nepieciešams, piemēram, laba gāzes uzglabāšanas iespēja, labi starpsavienojumi, mums nepieciešami labi viedi tīkli, bet arī, nu tā teikt, programmatūra ir ļoti svarīga, jo bieži vien mēs redzam, ka pārvades operatori ne, nesadarbojas labi. Bieži vien ir pilnīgs atšķirīgs nacionāls regulējums, ir pilnīgi cita metodoloģija un faktiski uh, Eh, enerģijas tirzniecība ir ļoti ierobežota, tāpēc, ka pastāv šīs ļoti atšķirīgās eh, pieejas. Tāpēc mums ir jāuzņems iniciatīva un jānodrošina, lai pārvades sistēmas operatori un regulātori, lai tik tiešām būtu neatkarīgi un lai būtu reāli motivēti strādāt kopā, jo tikai šādā gadījumā mēs varēsim eh, gūt labumu no vienotā enerģijas tirgus. Paldies! Nu, Paldies! Tagad Žins Tošinovskis. Paldies! Es gribētu uzdot jautājumu dzimtajā valodā, jo to jūs arī noteikti saprotat. Es piedalījos arī jūsu uzklausīšanā, runājot par, kas bija veltīti transporta jautājumiem pagājušajā nedēļā, un jūs ļoti labi uzstājāties. Uh, Un arī runājot par enerģētikas apvienību, es domāju, ka jūs varēsiet. Jūs varēsiet izmantot arī savu kompetenci, kas jums ir eh, jūsu, saistībā ar jūsu pirmo portfeli. Un mans jautājums ir tāds, kā jūs samierināsiet individuālo dalību valstu intereses uh, kā izvairīties no tā, ka viena dalībvalsts izjūt spiedienu no citas vai no Eiropas komisijas, jo geogrāfiskie apstākļi atšķiras, tāpat vēsturiskās tradīcijas un arī citi atšķirību iemesli. Paldies! Paldies par jūsu jautājumu! Protams, runājot par uh, transporta politiku. Man tagad ir jauna pozīcija un nākus klāt atbildība. Es esmu eh, Eiropas komisijas vicepriekšādātājs enerģētikas eh, savienībai, bet arī eh, bet transporta politikai un Uh, kosmosa politikai ir jātiek koordinētām vienlaikus vai saskaņotām ar enerģētikas politiku. Šeit vislielākā nozīme būs labai sadarbība Eiropas komisijas kolēģijā. Runājot par otru jautājumu, jums ir taisnība. Dalībvalstis ļoti tad laiku pa laikam atgādina, ka ir jāievēro Lisabonas līgums un ka dalība valstis drīkst palikt neatkarīgas, nosakot enerģētikas kombināciju, kas tiek izmantota, bet uh, šī tēma var tikt uzskatīta vai in, Uh, nosaukt arī par Eiropas līmeņa jautājumu. Protams, dalību valstīm šeit ir kompetence, bet mums ir arī iekšējais mm. tirgus, mm. un mums ir pieņemtas trīs uh, enerģētikas pakotnes, un var ļoti labi redzēt, ka mums ir nepieciešama sadarbība arī enerģētikas jomā, lai veidotu kontaktus. Un tās mēs varam izmantot arī tā saucamos pamatlēmumus. Paldies! Nākamais runātājs ir Petersena kungs. Paldies! Es esmu šeit, saka runātājs. Jums ir jāpagriež par 360 grādiem, lai mani redzētu. Uh, Runājot par uh, cīņu pret klimata pārmaiņu sakām un ekonomisko izaugsmi, tiem nevajadzētu būt diviem aspektiem, kas nonāk pretrunā. Un es gribētu jūs aicināt izvēlēties ļoti ambiciozus mērķus atjaunojumās enerģijas jomā. Uh, Mans jautājums ir, kā jūs pārliecināsiet dalību valstis, Kā jūs par to, par šo pārliecināsiet dalībvalsts par šo izmantot enerģētikas avotu, kas tiek uzskatīts par galveno? Jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai mēs varam atļauties izmantot 46% mūsu izmaksu, lai sasildītu un atvēsinātu mūsu ēkas, mājokļus? Cik daudz mēs varam ietaupīt, kāds ir potenciāls, kā, cik lielā mērā var uzlabot efektivitāti apsaimniekojot mājas? Iepazīstoties ar uh, šo politiku, un es tikos ar kolēģiem komisijā un ekspertiem, kāpēc ir tik, es viņiem jautāju, nu, kāpēc ir tik grūti uh, pārliecināt uh, cilvēkus. Mēs izmantojam gandrīz pusi enerģijas, lai sasildītu un atvēsinātu ēkas. Un Atbilde bija drīzāk tāda, ka tagad varbūt ir pārāk daudz regulējuma, ka ēku efektivitātes paaugstināšana tika uztvērta kā obligāta prasība. Tā bija tāda ļoti ierobežojoša vai kategoriska pieeja. Varbūt vairāk vajadzētu domāt par stimulēšanu. Uh, Ir cilvēki, kas nevar atļauties trīskāršas stikla rūtis savās mājās vai modernizēt savus dzīvokļus tādā veidā, kā mēs to iem, iedomājamies. Mums ir jābūt iespējām, jādomā par to, kādas varētu būt iespējas motivēt cilvēkus, motivēt pašvaldības, uzlabot ēku. Uh, energoefektivitāti. Šis arguments varētu būt, manuprāt, ļoti labs. Paldies, lūdzu, Sofijas Sakorafas kundze. Paldies, priekšādātāji. Godātais komisāra kandidātkungs. Jūs runājāt par jaunu savienību vai kopienu, tajā tiek ietverti patērētāji, kas uh, cieš no enerģētikas, no enerģijas trūkuma. Un par tiem tad uh, tagad domās uh, cilvēki, kas veido Eiropas uh, Savienības uh, politiku. Un šīs sistēmas, kas ļauj apkurināt vai atviesināt ēkas, visiem ir, tā kā, ir zināms, kādas tās ir, bet ne visiem tās ir pieejamas. Vai jūs ņemsiet vērā arī sociālo uh, Uh, aspektu, runājot par tiem, kas nevar atļauties modernas enerģētikas veidus, un kādus finanšu instrumentus jūs esat paredzējis un kādus tiešus vai netiešus pasākumus jūs grasāties veikt, lai pasargātu cilvēkus situācijā, kurā enerģijas cenas tikai un vienīgi kāpj uz augšu. Paldies par šo jautājumu. Uh, ļoti nozīmīgs jautājums, jo šī problēma ir sāsinājusies krīzes laikā. Miljards cilvēku cieš no kas cieš no enerģija, enerģijas trūkuma. Un pašreizējā krīzē mēs redzējām, ka situācija pasliktinās arī Eiropā, un jums ir pilnīgas tiesības jautāt, ko mēs darīsim, lai situāciju uzlabotu. Runājot par sociālo politiku, tā ir lielā mērā dalība valstu rokās. Te pašā laikā arī Eiropas līmenī ir iespējas Ko mēs varam viens no otra mācīties sociālās politikas jomā, kā aizsargāt cilvēkus, kas ir vismazāk aizsargātie, ir dažādas Eiropas līmeņa schēmas, un mums ir iespēja arī analizēt konkrētus apstākļus konkrētā dalība valstī. Piemēram, tiešās subsīdijas varētu būt viens gadījums, citā atkal sociāls pabalsts tiem, kas nevar samaksāt apkuras rēķinus. Citās valstīs ir noteikti griesti um, atbalsta maksājumiem cilvēkiem, kas, kam pietrūks līdzekļu. Mēs varam izmantot sociālos fondus, struktūru fondus, un ļoti būtiski ir pieņemt valsts atbalsta vadlīnijas enerģētikas uh, subsidēšanai vai atbalstam. Runa ir lai, par atbalstu cilvēkiem, kam klājas visgrūtāk, un arī viņiem enerģijai ir jābūt pieejamai. Paldies! Linnea Engstrēma lūdzu. Paldies! Mans jautājums arī skar vides pārmaiņas, atjaunojamo enerģiju, ogļu pārtraukšanas izmantošanu. Dažās dalībvalstīs ir ļoti grūti panākt investīcijas jau atjaunīgajās enerģijās. Komisijas pētījums liecina, ka Uh, fosilais kurināmais saņem daudz lielākas investīcijas nekā atjaunojama enerģija. Uh, enerģijas trūkums ir problēma, kas kļūst arvien smagāka. Kā jūs, ko jūs darīsiet, lai atjaunojumā enerģija tiktu attīstīta, cita starpā, lai samazinātu enerģijas trūkumu? Paldies, jautājums ir ļoti. Uh, daudz plākšņains. To nevar tā tik vienkārši atbildēt. Mums ir komisijai Eiropas Savienība dalību valstīm būs jārisina daudzi lieli uzdevumi. Es gribētu sākt ar to, ka mums tiešām vajadzētu pabeigt, pilnīgot enerģētikas iekšējo tirgu. Uh, Ja es skatos uz vairumtirdzniecības cenām, tad tās tīri labi var salīdzināt ar tām, kādas ir ASV. Dažkārt mums ir iespēja izmantot elektrību pat eh, pie mums, bet tā kā noteikumi vai likumi ļoti atšķirās starp dalību valstīm, uh, nu, mēs vienkārši nevaram izmantot uh, iekšējā tirgus priekšrocības, kas ļautu arī samazināt elektrības cenas. Un runājot par publisko intervenci, mēs redzam, ka, ka šeit ir ļoti liela starpība. Uh, Mēs zaudējam no 120 līdz 140 miljārdu gadā. Cilvēki sūdzas par to, ka cenas Eiropā enerģija ir ļoti augstas, un no vienas puses mums ir jānodrošina, lai enerģētikas tirgu barjeras vairs nepastāvētu lai katrs varētu izmantot tirgus priekšrocības, un no otras puses mums ļoti nopietni ir jādiskutē par cenu struktūru enerģētikā Eiropā. Un Un uh, jārunā arī par piemaksām. Zoltāns Balcovs. Ön elismerésre méltó szakmai pályát. Kodata Szecsovics kungs, um, eh, Maskavas eh, eh, sakaru dēļ manam deputātu kolēģim Bēla Kovāčam, eh, kurš ir daudz, dažādas pozīcijas eh, bijis, eh, viņam uzbruka, vai jūs. Eh, uzņemtos um, uh, okeāna uh, uh, uh, kuģa kapitāņu lomu, bet uh, kādēļ tad jūs uzņemties uh, uh, energokomisāra amatu, vai jūs nedomājat, ka šī ļoti sarežģītā jomai vajadzētu tomēr uh, būt kaut kādai profesionālai uh, iepriekšējai pieredzei? Tā ir pietiekoši sarežģīta joma tomēr. Paldies! Es pilnībā atzīstu, ka ir nepieciešama ekspertīze, eksperta zināšanas šajā jomā. Un es domāju, ka šādus ekspertus Eiropas komisijā noteikti var atrast tāpat kā dalību valstīs. Kas mums ir nepieciešams? Runājot par šo politiku, mums ir vajadzīga politiskā vadība, līderi, ir vajadzīgas diplomātiskās prasmes, lai virzītu dalību valstis pareizā virzienā. Ja dalību valstis ir aizējis par suverenitātes zaudēšanu vai ierobežošanu, un tāpat ir vajadzīga ļoti laba tāda ārpolitiskā bāze runājot vedot pārunas ar partneriem, piemēram, ļoti sarežģītā gadījumā ar Krieviju. Un arī šeit ir jāuzkrāja pieredze, ja mēs runājam par pārunām ar partneriem par klimata izmaiņu politiku vai Es domāju, ka viens augstāka līmeņa pasākums nekā tikšanās Parīzē nākamajā gadā nav paredzēts. Tas būs augsta līmeņa starptautiskās vai ārējo ārlietu politikas pasākums. Un kopā ar kolēģi Mogarīni mēs turpināsim attīstīt diplomātiskās prasmes tieši runājot par vides un klimata pārmaiņām. Um, runājot par sevi, es domāju, ka es ļoti ātri uzkrāšu zināšanas un mani atbalstīs gan kolēģi komisijā, gan dalību valstīs. Paldies! Paldies par jūsu atbildēm! Došu tagad iespēju manam kolēģim Giovanni Lavijam vadīt uzklausīšanas otro daļu. Tagad lūdzu vārds Kestingeres kundzei. Paldies, priekšādātāji! Jūs jau vairāk kārt runājāt par atjaunojamo enerģiju, bet ja runā par konkrētu piemēru, uh, Jūs esat komisārs un vēlaties arī uh, būt, strādāt turpmāk, tad runājot par atbalstu, ko Eiropas komisija grasījās sniegt atomelektrostacijai Lielbritānijā, tad kā tas saskan ar, uh, at, ar ieceri atbalstīt atjaunojamo enerģiju attīstību. Un tāpēc no jums es gribētu dzirdēt, kā jūs šo milzīgo konkurences izkropļojumu izskaidrojat un kā veicināt atjaunojamo enerģijas attīstību un mani interesē, kā jūs balsojāt, vai jūs balsojāt par valsts atbalstu šai atomelektrostacijai, Hinkley Point kodolspēkstacijai vai nē. Paldies par jautājumu. Tas ir pelnījis skaidru atbildi. Hinkley Point atomelektrostacija. Tas bija gadījums, kurā bija runa par valsts atbalstu. Pilnīgi skaidri. Un tas bija um, konkurētspējas dienestu ģenerāldirektorāta tāds um, gadījums vai lieta, un runa bija par valsts atbalstu, par valsts garantijām, un bija skaidrs, ka 7% no enerģijas Iztrūkt 7% enerģijas, ja šo uh, atomelektrostaciju neceltu. Un runa bija ne, ne tikai par ņemšanu un došanu. Sa pārunas ar Britu iestādēm bija ļoti sarežģītas. Komisija vēlējās izstrādāt vislabākos noteikumus, no kuriem iegūtu britu patērētāji, un izmaksas uh, tika nolēmts dalīt uz pusēm. Puse no valsts un puse no privātiem investoriem. Un tas, manuprāt, bija daudz labāks lēmums nekā brīdī, kad mēs sākām pārunas. Thank you, and now... Paldies, Parņokungs. Uh, Paldies, uh, vicepriekšsēdētājiem ar tādu kandidātu kungs. Es esmu šeit otrā pusē zālē. Tātad sākumā gribētu uh, sveikt jūs. Uh, jūs esat ļoti enerģisks un ļoti darboties uh, spējīgs, un jau jūs jau atbildēs norādījāt ka ir pienācis laiks energosavienībai, un jūs norādījāt, ka Eiropas Savienībai ir jābūt skaidri politika šajā jomā, un jūs runājat par pieciem pīlāriem. Protams, tie mums dod arī zinām cerību no mūsu puses. Tāpat laikā mēs zinām, ka, jā, mērķu pieņemšanai nepieciešami lēmumi, tad atkal reizēm tie ceļi, kā to panākt, tie ir atšķirīgi. Un man ir viens jautājums, ko jums uzdot. Vai jūs esat par Eiropas Savienības eh, energosavienību, kas ir līdzīga tam, ko ierosinājis eh, Tuska kungs, vai arī jūs eh, veidosiet tādu centrālu gāzes iepirkšanas veidu, kā to ierosināja Žaks Delors un tāpat arī Buzek kungs, un tad kāds būs jūsu darbības ceļš? Paldies! Es ceru, ka es sapratu pareizi jautājumu ir tā, ka um, ir vairākas lietas, kas noveda pie diskusijas, kāda tā ir šobrīd. Enerģeti, enerģijas savienība ir tomēr kaut kas salīdzinoši jauns un Es gribētu citēt Jirži Buzeku un Žaku Deloru. Ir bijuši priekšlikumi iet šajā virzienā un eh, arī Donalds Tusks um, ir nācis klajā ar līdzīgu priekšlikumu. Savu politikas koncepcijas prezentēšu balstoties uz manis minētajiem pieciem pīlāriem. Es domāju, ka eh, es vēl izdarīšu tur eh, grozījumus un, un izmaiņas, lai mēs labāk arī varētu redzēt, kāds progress tiek panākts un lai šādu pārbaudu varētu bez grūtībām veikt regulāri. Uh, Un runājot par vienoto iepirkumu, šeit ir būtiski izstrādāt taisnīgus e, noteikumus, lai nerastos iespējas, ka mēs veidojam tā kā karteli. Bet mums ir vesela palete ar iespējām, un mums ir jāpalīdz cilvēkiem tikt vaļā no bažām parādot, ka viņi iegūs un cenas būs zemākas. Un, un tagad Demes Makera kunga jautājums. Paldies un labvakar! Šefčoviča kungs sēž pavisam pēdējā rindā pa, pamāš jums ar roku. Uh, Atgriežoties pie energoefektivitātes jautājuma, jūs nu pat teicāt, ka jūs esat par saistošiem energoefektivitātes mērķiem, un tam es varu tikai piekrist simtprocentīgi. Taču esmu nedaudz vīlies. Lasot ES galoņa sanāksmes eh, secinājums no pagājušās nedēļas vidus, ka valsts valdība vadītāji runā par indikatīviem eh, mērķiem tā ir nokavēta iespēja. Vai jums šķiet, ka šāds indikatīvu mērķu noteikšana dos uh, tos rezultātus, uh, kurus mēs visi vēlētos redzēt? Otrakārt, energo ietilpīgu uzņēmumu uh, atbalsts ir jāpārdomā, uh, kā tas ietekmē uh, konkurētspēju un kā jūs gatavo grasties energo efektivitāti tieši uzņēmumos vairāk atbalstīt turpmāk. Paldies par šo jautājumu. Es redzu, ka jūs uh, eh, Eiropa padomas secinājumu projektu ļoti rūpīgi esat lasījis, un tā arī ir. Šajos secinājumos ir tāda norāda par energoefektivitāti, ka par mēķiem tiks runāts. Rīt kop vispārējo lietu padomē es iestāšos par saistošiem mērķiem. Taču, izbeidzot, Eiropa padomu pieņems lēmumu konsensa ceļā un ļoti grūti paredzēt, kāds būs gala rezultāts. Taču es jums teikšu arī ko vairāk. Teikšu jums, ka balstoties uz Eiropas Savienības pieredzi, ieviešot mērķus piemērojot politiku zaļās izaugsmas jomā. Dažkārt vēl svarīgāk par mēķiem ir konkrēti pasākumi, konkrēti politikas pasākumu un veicināšanas mehānismi. Viss tas ir mūsu rīcībā, un tas ir Eiropas Savienības institūcija rīcībā. Taču kā mēs izmantosim šos rīks? Uh, Kā mēs strādāsim ar Eiropadomas secinājumiem, tos pārvēršot konkrētos pasākumos un politikas e, programmās? Manuprāt, Eiropas komisijai būs pastāvīgs uzdevums atgādināt par izmaksām, ko rāda nepietiekoši pūliņi energoefektivitātes jomā, zaudējums, kurus ciešam tādēļ. Un parastiem pilsoņiem nākas dārgi maksāt par to, eh, ka eh, ēkas nav efektīvi nosiltināts, eh, rēķini ir dārgāki. Nils Torvaldam vārds. Paldies priekšsēd komisāru Āmat Kandāt kungs. Jūsu rakstveidā atbildē jūs kaut ko teicāt par naftas ietekmi uz tātad energo cenām un Um, esmu no Bratislavas tāpat kā jūs, un jūs zinat, ka. À, kad, tad, tad, uh, kad pūliņiem nevienmēr ir rezultāts, un komisija izdara visādas pūliņas, bet uh, nav skaidra rezultāta. Tātad, vai jums būs skaidri konkrēti mērķi, vai jūs um, uh, tikai pūlēsties visu kaut ko panākt. Tātad jūs jautājāt par biodegvielu, ja es pareizi sapratu. Tā ir pareizi, ja? Jā, tiešām, paldies par jautājumu, un ja saņemšu jūs atbalstu, tad tas būs viens no jautājumiem, kas ļoti drīz būs arī trialoga darba kārtībā. Runājot par ILUK uh, direktīvu, uh, zemes platību izmantošanas direktīvu. Es domāju, mēs tagad esam otrajā posmā, un es ceru, ka izdosies pārvarēt atšķirīgās nostādnes Eiropas parlamentā un dalībvalstīs, lai rastu uh, saprātīgu kompromisu, kas šajumā ir ļoti nepieciešams. Jūs labi zinat, ka mums godīgi jāatzīst, ka pirmā biodegvielu paudze nostum malā um, pārtikas ražošanas uh, kultūras, aizstājot tās ar šīm energokultūrām. Un tas nedēļ to uh, rezultātu, ko mēs bijām iecerējuši. Uh, uh naftas efektivitātes uh, un uh, vides uh, uh, jomā un deva ļoti negatīvas sociāls rezultāts. Es ceru, ka mēs radīsim risinājumu šai problēmām un izmantot savu pētniecības uh, un attīstības budžetu, lai pētniekus motivētu uh, strādāt intensīvāk pie otrās paudzes biodegvielu tehnoloģijām, jo tas, manuprāt, nākotnē būs ļoti svarīgi. Bet es jums varu arī pateikt, ka ticu, ka nākamo piecu gadu laikā mēs īpaši Transporta jomā redzēsim daudz plašāku alternatīvo dagvielu e, izmantošanu elektrību. Um, e, sašķirināto dabasgāzi un cits uh, e, resursi, kas mums ļaus izmantot mazāk biodegvielu. Paldies! Nākamais uh, jautātājs. Paldies! Uh, es sēžmu šeit, zāles kreisajā pusē, Šerčevičs kungs, par atomenerģiju par kuru nu pat jau tika jautāts. Mums ir Garoņā atomspēkstacija Spānijā visvecākā, kas ir visai tuvu lielām pilsētām, piemēram, Burgasai, un divi līdzīgi modeļi nesen Bēļģijā tika atslēgti. Kopš jūnijas spēkstacija ir slēgta, bet uzņēmums, e, kam pieder spēkstacija, vēlas to atkal no jauna iedarbināt. Un mums tiek teicis, ka tas esot dalību valstu kompetences jautājums, tiesa gan, bet es domāju, ka tas arī attiec uz jūsu atbildības jomu. Tātad, novecojušas atomspēkstacijas, kā tās var droši atslēgt? Paldies par jautājumu. Runājot par atomspēkstacīju drošumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un mums šie jautājumi ir jārisina cieši sadarboties ar Spānijas valdību. Kā jūs zināt, Spā, eh, komisija ir 180 atomspēkstacīju inspektori, kur uzdevums ir gādāt, lai Eiropas Savienības atomspēkstacijas ir drošas, uh, um, saskaņā ar visaugstākiem drošības standartiem darbojas, un stresa testi, kas tika izdarīti pēc Fukushīmas traģēdijas, uh, tie nesen notikumi, mēs redzējām, ka visa šī ekspertīze, kas ir komisijā uh, un stresa testa rezultāti, uh, un atzinumi par e, spēkstacīju drošumu. E, tas viss ir svarīgi un mums palīdzēs un var jums apliecināt, ja no komisijas puses būs jebkāda šaubas, ka šī spēkstacija neatbilst visaugstāšiem drošības standartiem, tad komisija e, e, vērsīsies pie sabiedrības un mēs runāsim ar Spānijas valdību ļoti atklāti un stingri Eh, eh, eh, norādot, ka jāspēr visi soļi, lai nodrošinātu atomspēkstaciju absolūtu drošumu darbību. Paldies, Erikson kungs, nākamais jautātais. Labvakar, Šefčoviča kungs. Sveiki, sveiki, šeit esmu. Uh, uzrunāju jūs no Zviedrijas. lielā mērā jums piekrīt, ka mums ir vajadzīga energos savienība un tas ir ļoti svarīgi spērt soļus šajā virzienā. Bet energo savienībai jābūt balstītai, manuprāt, arī uz solidaritāti. Un mums ir ļoti dažādas starta pozīcijas. Piemēram, manā valstī mēs esam investējuši Eh, ūdens spēkstacijās, hidrospēkstacijās jau eh, kopš gandrīz simts gadiem, un mums ir diezgan daudz iespēju piekļūt atjaunīgiem energoresursiem, un esam diezgan daudz investējuši arī energoefektivitātē rūpniecībā, bet citās valstīs, kā Polijā, ir daudz investēts ogļu, oglēs. Kādu palīdzību roku jūs sniedzat Polijai? Eh, jautātājs tiek pārtrauc. Lūdzu atbildi. Paldies par jautājumu. Pirmkārt, pilnīgi piekrīt jums, ka solidaritāte un uzticēšanās, man jāsaka, tie ir atslēga elementi Eiropas jaunvedumē energos savienībā. Solidaritāte tiek demonstrēta situācijās, kur ir uh, nopietnas problēmas, kā Tas bija 2009. gadā. hidroelektrospēkstacijas gāžu krātuvs un tā tālāk, tas var palīdzēt tad valstīs atkal uh, uh, iegūt enerģiju. Tas bija 2007. un 2009. gadā ļoti svarīgi. Un Zviedrija var uzslavēt, tā ir piemērs lielā mērā, runājot par modernu energo uh, miksli un e, atjaunīgo resursu vietu tajā, arī, protams, Zviedrijas geogrāfiski apstākļi tā ļauj tādai būt. Bet ļoti labi, ka Zviedrija uh, uh, ir tik aktīvi strādājis atjaunīgās enerģijas jomā. Taču runāt par oglēm, mums šodien jābūt ļoti atklātiem, ka ogles joprojām ir eh, enerģijas iegūst galvenais avots Eiropā vairāk nekā 27% enerģijas tiek eh, ražotas ar oglēm. Pēc tam seko atoms enerģija un pēc tam 24% atjaunīgie resursi. Tātad runa ir ne tikai par Poliju. Jā, vairāk nekā 80% eh, tur iegūst ar ogliem enerģiju. Arī Vācijā vairāk nekā 44% ogles ar ogliem iegūst. Ko mēs varam darīt, jūs jautājat? Es domāju, ka mēs varam izmantot atbalstu jaunai um, oglekļu uzgul, uh, ieg, uztveršanas un iegūšanas tehnoloģiju veicināšanai, eh, lai virzītos eh, šādi eh, tīrākas enerģijas virzienā. Paldies, Virkunenes kundze, nākamā. Paldies, priekšsēd un Ševčovičs kungs. Jūs jau vairāk kārt teicāt, ka Eiropas energo infrastruktūra ir jāmodernizē, lai energo plūsmas uh, būtu efektīvāks un energosals vairs nepastāvētu turpmāk. Bet pat labāk nu, mums ir daudz energosalu Eiropā, arī Ziemeļa Eiropā, no kurienes es esmu. Kas jūsprāt ir galvenie pieci uh, projekti Eiropas energos sektorā nākamo gadu gaitā un kā jūs gādāsiet, lai šie projekti virzītos uz priekšu? Paldies! Ja paraugaties uz energos saliņu problēmu, tā pastāv noteikti Ziemeļa Eiropā, Somijā, Baltijas valstīs, kur mēs redzam, ka elektrības tīkli lielā mērā ir e, saslēgti, e, sauksim to par pagātni. Un mums ir arī Dienvidē Eiropā problēmas Iberijas pussalā, Maltā, Kiprā. Ja jūs man jautāsiet, kādi ir galvenie projekti nākotnē, es domāju, ka labākā atbilde būtu paraudzīties uz projektu sarakstu, kas ir Eiropas enerģijas drošības aspektā eh, vērtēti, un tad eh, būtu vislabāk radīt starpsavienojums starp Somiju, Baltijas valstīm un citām ES valstīm elektro starpsavienojums. Uh, nākamnedēļ, vai varbūt jau šonadēļ, mēs redzēsim, kā Klaipēdā tiks atvērts ašķirinātās dabasgāzes termināls. Tas ir arī ļoti svarīgs solis, lai pārvarētu šo izolāciju Ziemeļa Eiropā un Baltijas valstīs. Tādā Tātad elektro savienojums starp Somiju un Baltijas valstīm un uh, sašķirinātās dabasgāzes termināli uh, e, jūsu reģionā palīdzētu pārvarēt izolāciju, dotu ieguvumu Somijai, Baltijas valstīm, lai tās soli pa solīt tikt pievienots pāriem Eiropas energotīklam. Paldies! Kārlis Zariņo kungs nākamais. Paldies. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Uh, cienījamies uh, kandidātu kungs, jums ir ļoti svarīga misija. Tātad nolikt Eiropas Savienību vadošā pozīcija attiecībā uz zaļo izaugsmu un energoresursiem, tāpat laikā nodrošināt konkurētspēju un energodrošību. Man ir četri jautājumi. Pirmkārt par energo un klimatu pakotni. Uh, 25% mērķis attiecībā uz atjaunīgiem resursiem, vai jūs nedomājat, ka 30% uh, nebūtu tas labāks uh, un spēcīgāks mērķis arī attiecībā uz Junkara investīcijām, jo arī viņš vērās, lai Eiropa būtu uh, šajā avangarda pozīcijā tālāk par starp savienojumiem Eiropa ar zaļu izaugsmu, tas nozīmē, ka nepieciešami labi savienojumi. Kādā veidā jūs lauzīsiet šo dalību valstu negribību attiecībā uz Franciju tīpaši un uh, Iberijas pussalu? Uh, tālāk, vairākas dalībvalsts uh, palielina vai samazina stimulus uh, atjaunīgo energoresursu izmantošanai. Vai jūs turpināsiet šo praksi un ko jūs par to domājat? Paldies! Sākšu no jūsu jautājumu beigām, jo man šķiet, ka uz pirmo daļu es jau daļai atbildējis. Jā, tik tiešām tā ir, ka īpaši Portugāla un Spānija ir ļoti sarežģītā situācijā, jo tās ir diezgan uh, palikušas uh, iepakaļ attiecībā uz energo starp savienojumu mērķiem starp dalībvalstīm. Mēs gribētu, lai būtu 10%, bet uh, Spānijā un Portugālē un Francijā tas ir 2 līdz 4%, tā ka tas ir ļoti zems rādītājs. Un situācija tiešām nu, ir um, ļoti smaga. Uh, zinu, ka mēs noteikti radīsim atbilstošas atbildes šajos jautājumos. Jau šo ceturtdienu tas notiks, un es domāju, ka situācija tiks risināta. Tā ir atzīta problēma, kas ir jārisina, ir nepieciešams rast finansējumu, un jānodrošina, lai Portugāla un Spānija būtu kārtīgi pievienots Eiropas tīkliem. Komisija vienmēr ir gatava spēlēt savu tādu kā brokera vidutāju lomu ne tikai šajās, bet arī citās problēmās, kur mēs redzam, ka reģionālā līmenī ir ļoti grūti rast eh, vienošanos. Mēs esam gatavi to darīt, personīgi esmu gatavs iesaistīties šādās sarunās, ja tas būs nepieciešams, jo eh, domāju, ka šī situācija noteikti ir jārisina. Otrais jautājums. Arī ļoti būtisks, jo ir tāda situācija Spānijā, Portugālē, Čehijas republikā, ka ir uh, schēmas, mehānismi atjaunīgo resursu veicināšanai. Un pēc tam politika tika pagriezta atkal otrā virzienā. Portugāla, manuprāt, ir labāks piemērs, jo uh, tur notika sarunas starp valdību un uh, atjaunīgo resursu izmantošanas pārstāvjiem, un man liekas, ka bija rasts tāds vidusceļš. Atkal cita situācija ir citās valstīs. Mm, konkrēti atstā valstī, kurā notika ļoti tādas smagas juridiskas cīņas par retroaktīvu darbību un investīcijām, un es labprāt noteikti dotu priekšroku um, sarunām, nevis pēc kaut kādām mm, soda sankcijām. Paldies, un tagad viss Jenskas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Man ir sekojošs jautājums. Kāda ir jūsu pozīcija par uh, savstarpēju atkarību vai savienojamību, tātad klimata pakotne un uh, Eiropas Savienības ekonomika. Ja kāda valsts ir ļoti atkarīga no gāzes piegādes uh, no Krievijas, Slovākija, piemēram, turpat vai simtprocentīgi gāzi in, importē no Krievijas, Polija, no kurienes nāku es, uh, ir tikai nedaudz labākā situācijā. Mēs importējam divas trešdaļas eh, pat, patērētās gāzes, bet mums ir joprojām akmeņoguļu resursi. Tātad mūsu energo ražošana var balstīties arī uz oglēm. Vai pašreizies konflikts starp Krieviju un Ukrainu, jūsuprāt, ir īstais brīdis, kad mums vajadzētu mainīt savu klimatu un uh, enerģētikas politiku Eiropu tādā veidā, lai mēs nediskriminētu tos resursus, kāda mums ir, un ieskaitot arī uh, akmeņoglis un uh, slānekļa gāzi. Ko jūs darīsiet, lai aizsargātu Eiropas Savienības akmeņogu ražotājus, kuriem ir nā, uh, jāsaskars ar konkurenci no ļoti lēnā, lētām akmeņoglēm? Paldies, atbilde. Paldies par šo jautājumu. Es tik tiešām. Mm, Nu, neredz, ka šeit būtu kādas pretrunas uh, klimata pakotnē līdz 30. gadam, um, salīdzinot to ar konkurētspējas mērķiem. Es domāju, ka tam visam ir jāiet roku rokā. Mums ir jāstrādā tā, lai šie mērķi būtu savstarpēji stiprināti. Runājot par atjaunīgiem resursiem. Nu, tie ir tādi mūsu dabīgi resursi - saules, vēja enerģija. Nu, tā ir mūsu To mēs varam ieslēgt savās sistēmās, un tad mēs neesam atkarīgi no ārējiem, ārvalstu resursiem, kur uh, tik būtisks spēlētājs ir Krievija, ar kuri tīpaši šobrīd mums ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija. Tā tad es uzskatu, ka mums ir jāstrādā gan pie abām šīm politiskām nostādnēm vienlaicīgi, un es uh, noteikti domāju, ka mēs panāksim labus rezultātus. Kā jau es teicu, uh, šis uh, risinājums par energo kombināciju, kas tika izmantot dalībvalstīs, jā, tas ir katrs dalībvalsts lēmums, bet ir jārespektē šie kopīgie mērķi par kuriem dalībvalsts ir kopīgi vienojušās, tāpēc ir svarīgi strādāt kopā, lai būtu kopīga Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz uh, zaļāku, vidē draudzīgāku politiku un stratēģiju nākotnē. Domāju, ka Eiropas Savienības 2030 uh, pakotne būs laba polijai, būs izdevīga, jo tur ir divi ļoti svarīgi politikas elementi šajā pakotnē. Pirmām kārtām Atbalsts eh, pētniecībai un eh, attīstībai tiks uzlabots arī oglekļa uztveršanas, uzglabāšanas tehnoloģijas, no otras puses arī investīcijas, kas ļaus Polijai uzlabot uh, energoražošanu un akmeņogļu izmantošanu tā, lai arī Polijā varētu būt ambiciozāki mērķi zaļā izaugsmē. Nav ieslēgts mikrofons zālē. Nākamajai runātāja vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, cienījamais kandidātu kungs, eh, paturpinot jūs nu pats sniegto atbildi. Mēs zinām, ka tas ir dalībvalsts ziņā lemt par to energoresursu kombināciju, ko tās izmanto. Mans jautājums ir tāds, kā jūs gribat panākt, lai dalībvalsts koordinētu savas eh, energopolitikas? Un man interesē jūsu vispārējā pieeja un īpaši kādas ir iespējas dažādošanai izmantot citus energoavotus. Paldies! energopiegādes avots. Paldies par šo jautājumu. Domāju, ka mm, dažādošana, labāka koordinācija būs ļoti skaidrs prioritātes. Es gribētu teikt, eh, lai mm, veidot labāku energos savienību, tas nav iespējams bez eh, resursu un piegādes dažādošanas. Eh, es domāju, ka bez tā visa mēs nevaram izveidot Eiropas energos savienību. Tālāk par koordināciju. Domāju, ka mums jau ir laba pieredze ar uh, gāzes koordinātoru grupu. Tā, man liekas, darbojas labi. Un uh, arī savstarpējā uzticība, manuprāt, pakāpeniski veidojas, tāpat arī caurskatāmība tiek uh, ieviest ar vien vairāk šīs grupas darba sanāksmēs, un tam ir jāturpinās, jo dalību valstīm ir jābūt godīgākām uh, vienai ar otru attiecībā uz to, par ko tās ved sarunas, kāda ir nosacījuma, tā lai mums būtu viena kopīga līnija nostāja, mēs runājam par mm, kontaktiem ar trešajām pusēm, valstīm, lai nodrošinātu, ka mūsu partneri nevar šķelt mūs ar šādu atšķirīgu politiku Eiropas Savienības iekšpusē. Un tāpēc Mums ir jāizmanto šāda veida ietvers, nu, kā es teicu, kā gāzes koordinātora grupa, arī citās jomās energosektorā. Kā mēs varam dažādot piegādes? Es domāju, ka galvenais, runājot par gāzi, ir jāmācās no Nabukona veiksmes, godīgi sakot, ir jābūt reālākiem Eh, politiski jānodrošina šī klātbūtne visās tajās valstīs, kurās eh, ir paredzēts izveidot šādu koridoru cauruļu vadu, ir jābūt daudz intensīvākiem kontaktiem ar konsorciju, kurš eh, veids būvdarbus, jānodrošina, ka ir adekvāts politiskais un finansiālais atbalsts šādam cauruļvadam. Un tad, protams, ir jāstrādā arī pie uh, sašķirinātās gāzes termināliem, uh, jauniem kontaktiem ar Alžīriju, ASV, Brazīliju un citām valstīm, no kurām mēs arī varam iegūt uh, enerģiju, ja mēs atbilstoši sagatavojam savu infrastruktūru. Paldies! Peterlis kungs nākošais. Godātais Šefkoviča kungs, es ļoti priecājos, uh, par to, ka jūs runājat par enerģētiku no konceptuāla, no koncepcijas viedokļa, runājāt par Eiropas uh, uh, situāciju un to, ka enerģētika tiek izmantota kā svīra politiskos konfliktos. Jautājums ir, kā jūs grasāties iz, izveidot tādas strateģiskas attiecības, uh, ar Krieviju, lai šādi, lai mums nav jāpieņem tādi likumdošanas akti, kādi bijuši līdz šim. Paldies! For, for Lielas paldies par šo jautājumu. Jūs zinat, ka jau daudzus gadus Krievija ir bijusi Eiropas Savienības strateģiskais partners Krievijas, Krievija ir ārkārtīgi strateģiski mums šobrīd, bet es domāju, ka nu, mūsu partneri šobrīd uzvedas uh, pavisam savādāk, un šajā situācijā ir uh, mums jābūt ļoti skaidriem, caurskatāmiem savās saiknēs ar Krieviju. Un mums ļoti skaidri jāpauž sava nostāja. Ja mēs runājam par uh, Krievijas uzņēmumu darbība Eiropas Savienības teritorijā, viņiem jārespektē Eiropas Savienības noteikumi. Es domāju, ka tas ir pilnīgi neapstrīdami. Un uh, tas ir pilnīgi skaidri. Manuprāt, mums jānodrošina, kā runājot par energo piegādi un ar to saistītajām debatēm, tur labāk jāizmanto Eiropas uh, kopīgās pil, uh, kopējā vara vai ietekme. Uh, jo Krievijas eksports virzienā uz Eiropu ir 52% no budžeta ieņēmumiem eh, Krievijas eh, federācijai. Tātad tas ir 70% viņa eksporta. Tātad ne tikai viņi eksporta energoresursus mums, bet eh, viņiem ir nepieciešams ir šis energoresursu eksports. Tāpēc ir jādomā par šīm saiknēm, attiecībām un arī mums ir jādod skaidri signāli vienotā veidā, kā jau tas arī ir šogad noticis, kad Putins nosūtīja vēstules 18 valstu un valdību vadītājiem, bet viņš saņēma tikai vienu atbildi no komisijas priekšsēdātāja, kurš ļoti skaidri pauda pozīciju, un tas notika vairāk kārt. Un es domāju, ka tas ir veids, kā vajadzētu turpināt nākotnē, bet es esmu nedaudz aizrāvies, un man jāliek punkts atbildot šo jautājumu. Paldies! Un eh, Sebdans kungs nākošais Paldies! Jūsu atbildes ir tādas ļoti pozitīvas, un man ir prieks dzirdēt, ka jūs uh, gribat piedalīties Parīzes procesā, un, protams, arī ņemot vērā jūs rakstiskās atbildes, tas ir ļoti tā pozitīvi, ka jūs apsolties informēt parlamentu, un šķiet, ka uh, jums tik tiešām būs tāda ļoti pilnvērtīga loma procesos. Kā jūs zinat, mēs gribam, lai Eiropas Savienība gribētu būt pasaules līderis eh, klimata politikā. Ko jūs darīsiet, lai stiprinātu, aktivizētu šīs debatas, lai globāli tik tiešām tiktu panākt kāda darbība? Un kā jūs nodrošināt, lai, lai Eiropas Savienība būtu vadošai šajās debatēs un lai būtu skaidrs saistības, eh, kas tiktu uzņemtas un lai tas tālāk arī izvērstos eh, ANO ietvarā sarunās? Paldies! Paldies par šo jautājumu. Man šķiet, ka mēs runājam par Parīzes sarunām un Parīzes galotņu tikšanos. Kā jau iepriekšējā galotņu sanāksmē, arī tagad būs tāda diezgan spēcīga Eiropas uh, parlamenta uh, klātbūtne. Mēs zinām, ka šis ir pasākums, par kuru Eiropas parlamentam ir nepieciešama informācija, ir nepieciešama arī ietver vienošanās starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Un es domāju, ka mums ir jau labs pamats, kā to darīt, un mums ir labs mehānisms, kā Eiropas parlamenta deputātus um, informēt par uh, to, kā norit sarunas. Un es varu sniegt jums visstingrāko pārliecību, ka es saprotu, cik tas ir svarīgi, un es darīšu visu iespējamo, lai jūs tiktu adekvāti informēti un saņemtu brīfingu informāciju par procesu un par to, kāds ir progress Parīzes samita ietvaros. Tad jautājums par šī atbalsta stiprināšanu atjaunīgiem resursiem un zaļākai politikai. Es domāju, ka mūsdienās ir ļoti svarīgi parādīt dalībvalstīs uzņēmumiem un pilsoņiem, ka runa ir ne tikai par vides aizsardzību un zemeslodes glābšanu, bet kā te ir arī tas pragmatiskais pamats, ka tas dod lielāku neatkarīgumu, tas palīdzēs mums dažādot savus energoavotus, tas radīs darba vietas. Ja mēs skatāmies, cik veiksmīga ir bijusi Eh, šī zaļā, zaļinātā joma, lai radītu darba vietas, nodrošinātu izaugsmu, jo ir jomas, kur zaudēs darba vietas, bet šeit tās ir radītas. Tā ka ir skaidrs, ka Eiropā esam at, ieguvuši ļoti labu zināšanas. Mums ir tehnoloģijas, kuras izmanto ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Un es domāju, ka. Ja mēs skatāmies, kāda ir situācija tādās valstīs kā Ķīna, tad mēs redzam, ka Eiropas tehnoloģijas būs pieprasītas, un Tas ir vēl tikai papildus arguments, kāpēc mums ir jāstrādā kārtīgi pie energopolitikas un pie uh, vidē draudzīgākām tehnoloģijām. Paldies! Un uh, Marižana uh, Marinesku. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, komisāra kandidāta kungs. Mums nebūs iespēja sadarboties TNT uh, projektos, bet uh, laikam citā jomā. Kā jūs zinat, līgums pārēdz, ka, ja ir problēmas ar energo piegādēm, tad komisijai ir iespēja uh, nākt klajā ar pasākumiem un uh, risināt krīzes situāciju. Šādas situācijas gadījumā, piemēram, šoziem, vai jūs izmantosiet šo iespēju un kādi ir svarīgākie pasākumi, kurus jūs tādā gadījumā ierosinātu? Paldies! Paldies par šo jautājumu un es uh, noteikti sadarbošos ar jums vai nu ar TNT vai ar TNE uh, ietvaros, jo es domāju, ka sadarbība jebkurā gadījumā būs auglīga. Par šo ziemu runājot, domāju, ka viceprezidents eh, Ettinger kungs, ar viņu starp citu es runāju pa telefonu pirms nācu uz šo uzklausīšanu. Viņš teica, ka sarunas ir īpaši smagas, bet ja viņš joprojām ir optimistiski noskaņots eh, arī pēc divu dienu sanāksmēm un viņi turpinās rītā Briselē. Un ir cerība, ka būs iespēja rast kopīgu ietvaru un rast attiecīgi risinājums šai ziemai un arī turpmākajam, tad nākamajam gadam. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi gan Ukrainai, Krievijai un tāpat arī Eiropai. Un domāju, ka labs adekvāts risinājums šajā problēmā noteikti mazinātu to spriedzi, kāda pastāv energo tirgū. Labā ziņa ir tāda, ka stresa testa rezultāti ir diezgan pozitīvi e, ka Eiropā, ka tādā situācija būs samērā laba, ka mēs e, varēsim iztikt pat, ja sešas mēnešas būsim pilnībā nogriezt no e, Krievijas gāzes un 5-6 miljoni kubikmetri gāzes. Miljardu kubikmetru gāzes e, ir burtiski daži procenti no mūsu gāzes patēriņa, bet mums ir jābūt arī ļoti godīgiem un jāsaprot, ka vismaz šām dalību valstīm situācija būs samērā smaga, jo Nu, ņemot vērā, kāda ir pašreizējā situācija un cik lielā mērā tās ir atkarīgs no Krievijas gāzes. Un tā tad, jā, ja situācija tiešām eskalētos un ja mēs nonāktu pie šāda ārkārtīgi scenārija, tad Eiropas komisija noteikti izmantos visus instrumentus un visas pilnvaras, lai nodrošinātu, ka neatkārtoties 2010. gada scenārijs un ka mēs atkal nesaskartos ar situāciju, kad uh, pilsoņi mājasainiecības un uzņēmumi Eiropas valstīs eh, nokļūst pilnīgā tumsā, tāpēc, ka trūkst enerģijas. Paldies! Un tagad Miroslavs Poškungs. Paldies, priekšsādātāji! Labu vakaru, Šefčovičs kungs! Energopolitika šobrīd iziet ļoti atbildīgu periodu, kas eh, noteiks nākotni. Tātad vai mums būs Eiropas Savienības energosavienība vai arī uh, un, un kā tiks pildīti mērķi 2030. gadam. Mans jautājums, kādas secinājumus jūs izdarīsiet no uh, stresa testiem uh, atomelektrostacijām un kā komisija izmantos uh, šo testu rezultātus un jūsu personīgā attieksme attiec uz, uh, attiecībā uz atomenerģiju Eiropā un tās iekļaušanu arī pārvades uh, procesos un kāda būs tā loma CO2 samazināšanā un kāda loma jāuzņems eh, Eiropas Savienībā Vācijas energopolitikai, kas ir eh, ļoti būtiska politika centrāla un austruma Eiropas valstīm. Paldies par šo jautājumu. Prvom rade si myslím, že stres testy pre. Uh... Runājot par stres testiem atomelektrostacijās Eiropā, ļoti, tie bija ļoti būtiski notikumi, tieši ņemot vērā uh, drošības apsvērumus un Eiropas pilsoņu paļāvību uz to, ka Eiropas Savienības atomspēkstacijas atbilst augstākajiem drošības standartiem. Šie testi bija, kā es jau teicu, ļoti noderīgi. Un Mums izdevās arī iegūt daudz jaunu pieredzes par to, kā uzlabot šo spēkstacīju drošību, un šīs zināšanas varēs izmantot arī citās valstīs. 16 valstīs atrodas atomspēkstacijas, un 14 no tām negrasās atteikties no atomenerģijas, tāpēc Manuprāt, tas bija ļoti būtiski veicināt tieši drošības standārtu izplatību. Mēs nodarbojamies ar dažādiem scenārijiem, kā piemēram līdz 2050. gadam pilnībā samazināt lielā mērā uh, oglekļa dioksīdu izmešus, uh, tad lūk, trīs no pieciem šiem scenārijiem iekļauj sevi arī atomenerģētiku. Jo atom, ražojot atomenerģiju, uh, oglekļa dioksīda izmešu nerodas. Un, manuprāt, atomenerģija arī turpmāk būs enerģētikas kombinācijas daļa. Markus Pīpers lūdzu, paldies. Runājot par energoefektivitāti, jūs domājat ietaupījumus, bet ko jūs iesāksiet ar dalību, dalību valstīm, kas rēķinās ar ļoti lielu izaugsmi turpmākajos gados. Un vai valstis, kas ievieš atjaunamo enerģiju, vai tām būs jātaupa arī šajā sektorā. Un trešais jautājums, vai jūs vēlaties tiešām no Grieķijas līdz Baltijas jūras piekrastei vienotus noteikumus par ēku siltināšanu vai par dušu uh, uzgaļu um, uh, Uh, konstrukciju. Paskaidrojiet, lūdzu, vai tiešām ir nepieciešams iegādāties jaunu dušu, ja vispār nav nepieciešamības taupīt ūdeni, jo tā netrūkst. Paldies par šo jautājumu. Tas ļoti labi parāda dilēmu, kādā mēs atrodamies, proti energoefektivitāte no vienas puses un protams, ka populāri ir ļoti ambiciozi mērķi un tiek izjusts arī liels spiediens, bet runājot par politikas īstenošanu, tad uzreiz viss nav vairs tik vienkārši. Ja mēs runājam ne tikai par ēku energoefektivitāti, bet ekodizaina direktīva ir vēl viens elements energoefektivitātes veicināšanā. Ja mēs paskatāmies uz to, cik daudz enerģijas ir iespējams ietaupīt, tad šis rādītājs ir ļoti iespaidīgs. Mēs, diemžēl, par to bieži nerunājam mēs varam ietaupīt līdz 2020. gadam enerģijas apjomu, ko tāda valsts kā Itālija izmanto gada laikā. Ir pasākumi, kas nav sevišķi populāri, par kuriem žurnālisti tikai smējās un rakst satīriskus rakstus, bet e, tika pieminētas kafijas e, automāti, matu žāvējamie fēni un arī dušu uzgaļi, tad uh, gribu tomēr pateikt, ka enerģijas taupīšana varbūt nav tas galvenais apsvērums, kāpēc būtu vajadzīgi vienoti noteikumi, bet ja runā par ūdens sildītājiem, boileru tipa, tad tas ir pavisam cits. Es uh, lūkšu jūsu palīdzību piedalīties komunicēšanā un tiešām popularizēt to, lai maisaimniecības samazinātu enerģijas izmaksas. Tagad lūdzu Mirjama Dallī. Paldies! Eiropas Savienības interesēs ir īstenot tādu politiku, kurā būtu iespējams izmantot dažādus enerģijas veidus, lai politika būtu ilgtspējīga un lai visas dalībvalstis varētu vislabākajā veidā izmantot enerģiju, arī tās, ko jūs pieminējāt, šīs enerģijas salas, lai arī tās baudītu uh, kopīgos Eiropas labumus. Bet tagad uh, nerunāsim par ziemeļiem, bet pievērsīsimies mazliet dienvidiem. Kā jūs domājat, kā šeit starp savienojumi, uh, elektrības pārvades tīkli, kāda ir Eiropas Savienības ieceres uzlabot infrastruktūru un kā jūs veicināsiet Eiropas līmeņa uh, pūliņus atjaunot infrastruktūru, lai tiešām visas dalībvalsts var izmantot uh, kopīgos Eiropas uh, elektrības un gāzes tīklus. Paldies, jūs esat no Maltas. Tiešām ir tā, ka. Mēs runājam par enerģijas salām Somijā, Baltijas valstīs, bet situācija līdzīga ir arī vidusjūrā. Un mums šos jautājumus mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Un šeit ir ne tikai problēmas, bet arī daudz iespēju. Ja mēs skatāmies uz geogrāfisko stāvokli, uz iespējām diversificēt enerģijas avotus, tad pro, projekts, kas nāk man prātā, ir šis gāzes tīkls uh, vidusjūrā. Alžīrija ir trešais lielākais gāzes piegādātājs Eiropas Savienībai Tas arī ir tāds plus vai veicinošs faktors manis minētajam projektam, kas varētu palīdzēt atjaunot infrastruktūru Kiprā un palīdzētu arī dažādot enerģijas avotus. Runājot par Maltu, es zinu jūsu valsts īpašo situāciju un prioritārie projekti ir, tas ir viens no tiem ir tāds peldošs um, sašķidrinātās gāzes terminālis Maltā un sadarbojoties ar Sicīliju varētu novērst šo enerģētisko izolētību Maltas gadījumā un ļautu tai pieslēgties Eiropas enerģētikas tīklam. Gardīnī kundze lūdzu. Runātāja nav ieslēgts mikrofons. Labvakar! Mēs jau ļoti daudz esam šovakar dzirdējuši par enerģētikas politiku un Protams, ka problēmu un raižu šobrīd ir daudz. Es gribu atgriezties pie Parīzes konferences nākamajā gadā. Kopš Kopenhāgenes eh, samita ir bijuši dažādi pasākumi, un katru reizi tika daudz solīts, bet galu galā mājās bija jāatgriežas atkal gandrīz ar tukšām rokām. Un es uh, gandrīz jau cerēju, ka varbūt šoreiz viss būs citādi, bet tad es kaut ko dzirdēju no eh, valsts, kas atrodas okeānam otrajā pusē, proti, ka nebūs iespēju parakstīt saistošu starptautisku nolīgumu. Jūs ja mēs runājam par konkrētiem aspektiem, tā ir viena lieta, bet runātāja tik pārtraukta. Uh, so the... Paldies! Paldies par jautājumu. Runājot par pārunām par vides um, ietekmi. Es šeit pieminu Kyoto protokolu pārunas Kopenhāgenā. Katru reizi mēs cerējām, ka iz, izmantojot atbalstu vai paļaujoties uz to, ka pierādījumi ir pilnīgi skaidri, klimata pārmaiņas tiešām ir un ir vērojamas, un valstu vadītāji beidzot sapratīs, ka tas nav nekāds, nekāds izdomājums. Tagad mums ir temperatūras paaugstinājums apmēram 0,8 grādi, bet divu grādu paaugstinājums novedīs pie katastrofālām sakām. Un tomēr mēs jau redzam, ka. Un mēs redzam, ka arvien biežāk nākas pieredzēt dīvainas, neierastas dabas parādības. Uh, valstīs mainās klimats, mēs to redzam gan Āfrikā, gan Āzijā, gan Eiropā. Uh, laika apstākļi nav vairs tādi, kā bija agrāk. Un tagad mums atkal ir tāda kritiskā pierādījumu masa, kas pierāda, ka tiešām klimats ir mainījies, ka laika apstākļi vairs nav tādi, kā bija, kā bija ierasts, un tam ir ļoti lielas ekonomiskās izmaksas un ir jāizmanto tehnoloģijas iespējas, lai pārvarētu klimata izmaiņu sekas. Brazīlija, Ķīna ir izrādījušas izpratni, un es ceru, ka Parīze tiešām nesīs rezultātus, un es ceru, ka mēs varēsim vienoties par globālu vides nolīgumu. Paldies! Kofoda kungs. Um. Godātais vicepriekšsēžu kandidāta kungs, paldies par jūsu kvalitatīvajām atbildēm par Eiropas enerģētikas savienību, bet jūs runājat par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt tādam kā pionierim vai vadošajam valstu savienībai. Es gribētu jums jautāt sekojošo. Kā jūs konkrēti grasāties, rīkoties, ko jūs darāt vai ko jūs gribat darīt, lai Eiropas Savienība kļūtu konkurētspējīgāk atjaunojumās enerģijas jomā, jo tās apjoms vairākās valstīs pat sāk samazināties. Es gribētu tiešām dzirdēt konkrētas jūsu atbildes. Thank you very much. Paldies. Paldies par šo jautājumu. Manuprāt, Eiropa ir līderis pasaulē atjaunojumās enerģijas jomā. Pietiek paskatīties uz faktu, ka Vairāk nekā 40% atjaunojamās enerģijas instalācija tiek ražotas Eiropā. Tas ir ļoti būtisks rādītājs. Ja mēs skatāmies uz mūsu tehnoloģiju kvalitāti, tad neviens nevarētu apstrīdēt, ka mēs esam vadošie pasaulē. Un esmu ļoti priecīgs par to, ka mūsu zaļo tehnoloģiju tieši šī biznesa puse ļoti labi ilustrē, cik cilvēki tur strādā, cik labas sekmes ir mūsu tehnoloģijām starptautiskajā tirgū. Mēs tās arī eksportējam, un turpmākajos piecos gados mēs pieredzēsim tādu kā lūzumu. Kritiskā masa tiks sasniegta un ļoti lielā mērā samazināsies izmaksas par vienu vienību uh, tieši zaļo tehnoloģiju jomā. Mēs tagad strādājam pie tā, lai uzlabotu uh, zaļās enerģijas ievadīšanu kopējā uh, elektrības tirgu. Un, manuprāt, tas būs ļoti labs arguments, kāpēc mums ir, mēs nedrīkstam atteikties no godkārīgiem, ambicioziem mērķiem, un, manuprāt, 27% rādītājs. Par nu, 27. 5%. Paldies. Nākamais runātājs Langens Werners. Jūs neatbildējāt uz jautājumu, kā jūs balsojāt par atbalstu vai valsts garantijām Angļu um, atomelektrostacijiem. Runa ir par konkurences izskropļojumu, par eh, cenas garantijām atomelektrostacijai, ko saraž, enerģija, enerģija, ko saražos šī uh, atomelektrostacija. Ko jūs darīsiet, ja līdzīgu rīcību izvēlēsies Francija? Tad visa jūsu um, stratēģija atjaunojamo enerģiju jomā būs kaķim zem astes. Jātājums ir jums, kā jūs grasāties uh, strādāt un īstenot savus ieceres, ja šī ārkārtīgi smagā kļūda tika pieļauta turklāt pēc Junkera ievēlēšanas. Paldies par jautājumu. Ja mēs atgriežamies pie šīs Angļu atomelektrostacijas, es ļoti labi paskaidroju. Runa bija par valsts atbalstu, ekonom, tika veikta ekonomiskā analīze, to izdarīja attiecīgā ģenerāla direktorāta uh, dienesti un valsts atbalsts šeit bija e, garantēts, un es balsoju par, jo uzskatīju, ka šis projekts ir pilnībā saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu šādos gadījumos. Un tas nekādā gadījumā nez, nenozīmē, ka komisija pārkāptu likumdošanu par valsts atbalstu, par bio, par, um, par biodegvielu. Uh, pirmās paudzes biodegviela Eh, tās ražošanas tehnoloģija izmainīja situāciju graudaugu audzēšanā. Tad daļa no tā, kas tika izmantot pārtikai, tika eh, izmantot biodegvielas ražošanā. Un ieceres bija eh, tādā ceļā samazināt CO2 izmešas un mūsu priekšlikumi. Tad šeit bija runa par zemes, netiešas zemes izmantošanas izmaiņām, mums ir arī attiecīga direktīva, bet mēs strādājam pie jaunās paudzes uh, biodegvielas. Paldies, Jo Lainens, lūdzu. Paldies. Mēs atrodamies tā kā tādā pārējas fāzē no lielām neelastīgām uh, elektrostacijām un pārējām uz tādu lielāku dažādību. Un, protams, ka viss nenotiek raiti un bez šķēršļiem. Un ir dalība valstis, kam ir, kas izmanto subsīdijas. Kā jūs? izvairīsities no tā, ka mums būs 28 tirgi, kas sacentīsies par subsīdijām? Otrs jautājums. Es ļoti priecājos, ka jūs aizstāvējāt ekodizaina direktīvu. Te ir tieši diezgan daudz visādu populistisku soļu vai populistisku paziņojumu. Un vai jūs atbalstīsit arī regulējumu virknei citu produktu. Pašlaik ir ieceras 17 jaunus produktus regulēt uh, ekodizaina jomā. Paldies, jums tiešām ir taisnība, mēs atrodamies pārējas fāzē. Mums ir dažādi gan tradicionālie enerģijas ieguves veidi, gan jaunie. Mēs uh, redzam arī tādas pārslodzes uh, parādības Vācijā, Čehijā, Slovākijā. Un to visu var risināt, uzlabojot eh, starp savienojumus, izmantojot tā saucamos viedos tīklus. Uh, Uh, lai novērstu šo fluktuāciju vai svārstības tirgu, uh, elektrības tīklos. Manuprāt, tas ir arī ļoti svarīgi, lai labāk integrētu un iekļautu um, mūsu tīklos atjaunojamo enerģiju. Mums ir jāstrādā pie jaudas mehānismiem, ir jābūt iespējām izmantot um, uh, tehnoloģija, kas ļauj kompensēt um, trūkumus vai, vai iztrūkumus enerģijas ziņā. Runājot par ekodizainu, mums ir jāturpina šī pieeja, bet tomēr jādara tas tādā ļoti inteliģentā veidā. Ir jādarbojas tieši tajās jomās vai jāstrādā ar tiem produktiem, kas uh, tiešām rad, radīs daudz pievienotās vērtības, no kuriem tiešām ietaupījums būs ļoti jūtams. Mums ir vairāk jāapspriežas ar sabiedrību, daudz labāk jāinformē sabiedrību, kāpēc mēs to darām, un ka tas ir enerģijas taupīšanas dēļ, ka tas ir arī tāpēc, lai samazinātu enerģijas izmaksas. Paldies! Un pēdējo jautājumu uzdos Nuņo Melo. Paldies! Man ir sekojošs jautājums. Mēs dzirdam regulāri to, ka uh, apgādes drošība ir apdraudēta. Runa ir par Krievijas draudiem, un komisija pati ir apstiprinājusi, ka kopš 2008. gada apgāde ir samazinājusies par vienu piekto daļu. Tas nozīmē, ka mēs iep, vairāk iepērkam ārzemēs. 2012. gadā mēs tērējām vienu miljārdu Kā jūs grasāties uzlabot apgādes drošību? Un pēdējais jautājums no manas puses par Eiropas gāzes tīkliem. Manuprāt, Iberijas pussalā varētu samazināt uh, atkarību no Krievijas par 50%. Paldies par jūsu jautājumu es saņēmu atbalstu vai apliecinājumu uh, Eiropas Savienības pieejas pareizībai pēc tam, kad tika veikti stres testi. Un joprojām, protams, mums ir jāstrādā pie situācijas uzlabošanas un ļoti uzmanīgi jāskatās, kā valstis sadarbojoties var uzlabot apgādes drošību, kā mums palielināt gāzes krātuvju uh, apjomu, tilpumu un jāskatās, kas tad ir galvenie elementi vai pārobežu savienojumi reversās plūsmas un tā tālāk. Un katrā situācijā ir jāskatās, kā palīdzēt valstī, kas draud nonākt grūtībās. Eh, enerģijas eh, apgādes plāniem ir jābūt eh, gataviem, un Eiropas komisija, protams, arī strādās ar tiem. Tad runājot par kopīgo interešu projektiem. Es atceros, ka sākotnēji Connecting Europe facil instrumentam Eiropas e, komisijas pieeja bija tāda diezgan pieticīga. Un tagad mēs redzam, ka izmaksas ir daudz lielākas, uh, Mums ir jāpiesaista arī, jāpiesaista arī privātie investori, privātie līdzekļi. Un šeit es domāju arī Iberijas pussalu. Gan runāt par elektrību, gan gāzi. Paldies! Tagad gribu pēc šī pēdējā jautājuma pateikt paldies kolēģiem, kas visiem kolēģiem, kas uzdeva jautājumus. Tāpat, tāpat paldies komisijas vicepriekšsēžu kandidātam. Un tagad došu vārdu atkal uh, Marošam Šefčovičkungam. Piecas minūtes noslēguma vārdiem. Paldies! Thank you very much. Paldies, priekšsēžkungs. Pilnībā apzinos ka ir jau ļoti vēl vakar stundu, bet vispirms gribētu jums visiem pateikties par jautājumiem, jo es domāju, ka bija skaidrs apstiprinājums tam, ka jums ir ļoti augsta līmeņa ekspertīze eh, vides, sabiedrības veselības, kā arī rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komis, komitejās. Šeit bija redzama ne tikai ekspertīze, bet arī uh, Uh, deksme uh, par ES pilsoņu uh, interesējušiem jautājumiem, kas šeit parādījās, un es zinu, ka jūs šajā jomā esat jau strādājuši daudzus gadus. Um, savu ekspertīzi dodot šajai, ieguldot šajā jomā, un tā būs ļoti nozīmīga nākamo 5 gadu laikā, un šodien esam daudz runājuši par nākotni, un es jums varu šajās, šajā pēdējo pāris minūšu laikā pastāstīt, kādas es redzu kritērijas, kur Eiropas pilsoņi mums sekos. Eiropas komisijai un parlamentam nākamā piecu gadu laikā. Vai mums izdevās klimata izmaiņas uh, ietekmēt Eiropai, piegādāt uh, tīru piem enerģiju, uh, eh, pilsoņiem dot drošību, uzticamību energo drošības jomā, vai mēs izaugsmi atjaunojām jauns darbietis, vai mēs esam sagatavojuši Eiropu šai asijai konkurencei šajā jaunajā eh, globalizētajā pasaulē. Un pēdējais kritērijs varbūt vēl svarīgāks, vai mēs to izdevā, izdarījām savā Eiropas veidā, tātad eh, videi draudzīgi, ar eh, ilgspējīgu politiku, kas darbojas un saglabājot augstos sociālos standarts. Es zinu, ka nebūs vienkāršu atbilžu uz šiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, un mums būs ļoti uh, Eh, stingri žūri, jo mūsu pilsoņi būs vislabākie tiesneši, eh, vērtējot, kā mēs šos ļoti ambiciozus mērķus esam sasnieguši. Bet, kā jau es teicu, izaicinājumi ir milzīgi, bet es arī ticu, ka Eiropā, Eiropai ļoti labas iespējas. priekšnoteikumu, lai viss šīs izmaiņas nepieciešamās notiktu, un es ticu, ka ar jūsu uh, Eh, palīdzību mums izdosies tas. Es ar daudziem no jums esmu jau strādājis kopā savā esošajā funkcijā, kā jūs ļoti labi ziniet, es atbildēju par attiecībām ar Eiropas parlamentu, strādāju visvairāk ar konstitucionālo jautājumu komiteju, eh, juridisko jautājumu komiteju, ar priekšsēžu kungu komiteju vadītāju konferencē un iepriekš eh, arī ar viņu, kad viņš bija Eiropas parlamenta priekšsēdis, un es ļoti ticu šai ciešai sadarbībai eh, starp mūsu institūcijām. Es ļoti atbalstu struktūrēto dialogu, tātad eh, cieši darba attiecības starp komiteju un komisiju, darbu veikšanā, E, sekojot mūsu darbu izpildē, un ja es saņemšu jūs atbalstu, es darīšu visu manos spēkos esošo, lai šo tradīciju turpinātu, lai šī sadarbība būtu visciešākā, visefektīvākā, kāda tā var būt. E, būšu gatavs jebkurā brīdī ierasties šeit, e, kad jūs, jūs nepieciešamību šos jautājumus ar mani pārunāt, strādāt oficiālā personīgā līmenī ar visiem jums kopā, jo es ticu, ka tikai kopīgi mums izdosies uh, virzīties uz priekšu un sasniegt ambiciozos mērķus, kurus esam sev noteikuši nākamajiem pieciem gadiem. Paldies par visiem jūsu jautājumiem, paldies par ļoti labo uzklausīšanas atmosfēru, es ļoti augstu to vērtēju un, ja saņemšu jūs atbalstu, ar prieku strādāšu ļoti cieši ar jums visiem kopā. Paldies! Uh, thank you very much, uh, Mr. Com Paldies, komisārkungs, viceprezidenta amata kandāts par jūsu atbildēm, jūsu eh, galavārdu un eh, jūsu piec dienu eh, smago darbu gatavojoties mūsu uzklausīšanai. Mūsu kolēģi, visi, kas šeit ir vēl zālē, paldies! Jūs bijāt ļoti pacietīgi un jūs esat dedzīgi Par energo savienību eh, tas skaidri parādījās, eh, sēžot šeit kopā. ITRE koordinatoriem rīt izvērtēšanas sanāksme notiks 9.30 pirms mūsu kopējās sanāksmes ar NV komiteju. Paldies Džani Lavijam, mūsu sanāksmes eh, līdz priekšsēdim. Paldies! Paldies, NV koordinatori, mēs sāksim rīt deviņos eh, jau savu sanāksmi no rīta. Un pēc tam mēs eh, tiksimies ar ITR komitejas koordinatoriem gala vērtējumu pieņemšanai ir e, diezgan vēls, lai teiktu e, labu aprīt vakarņām, bet, nu, cerams, ka vienalga tā būs. E,